Proszę Państwa, jestem winny Państwu wyjaśnienie. Za chwilę przybędzie Pani. Godātie klātesošie, esmu šķiet jums paskaidrojumu parādā. Drīz vien mums pievienosies Herantas Garcijas kundze. Viņas lidojums aizkavējās, līdz ar to arī viņa pati, protams, aizkavējās. Artu īkungs savukārt ir citā sanāksmē, un līdz ar to mums tomēr jānogaida līdz pulkstens trījiem, Un tad mēs arī patiešām darbu sāksim. Un tad lūksim Mīlērs kundzi izteikties. Viņa ir nāk, atbildīga par nākamo punktu. Atvainojos par šo sajukumu. Un, bet varbūt pirmām kārtām tomēr gribētu šeit sveikt mūsu jaunos viesus, jaunos lauksemniekus no Polijas Viņus uzaicinājusi Švajerkundze. Un redzat, cik glīti teikrakliņi mums visiem mugurā, bet man būs jāvelk tomēr tas nost. Eh, manuprāt, mūsdienās ir visai sarukuši. Nezinu, kāpēc viņi ir tik maziņi šie teikrakli. Także e, e, pani poseł Schreier, bardzo proszę. Un tāpēc Schreiers kundze došu jums vārdu. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vandaag is een... Uh... Ja, priekšsēdētāji. Pie mums iedusies grupa jaunu lauksaimnieku no Nīderlandes, no jauno lauksaimnieku partijas LTO tās nosaukums. Un tas ir ļoti svarīgi. Viņus interesē šeit apspriežamais jautājums, vai iespējams joprojām būt par lauksaimnieku šodien šeit Eiropā, ņemot vērā KLP. KLP. Protams, katrā sautās valstī situācija ir atšķirīga. Es šeit runāju ne tikai par sevi, bet arī Hautamā kundas vārdā. Viss, ko jaunie lauksaimnieki vēlas zināt, ir, ko kāda būs Eiropas Savienība nākotnē. Mēs vienmēr dzirdam, lūk, ka arvien mazāk ir jauno lauksainieku, bet lūk, šeit zāles aizmugurē viņu vēl ir krietni daudz. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai jaunajā KLP tas tiktu ņemts vērā, lai tā būtu tāda efektīva politika, kur būtu mazāk noteikumu un lauksaimnieki varētu būt vienkārši lauksaimnieki. Lai jums izdod šī sanāksme. Bardzo dziękujemy. E, ja może przy... Liels paldies. Nu tad varbūt tiksim vispirms galā ar sanāksmes ierasto daļu, gaidot mūsu kolēģis. Nu, tā liktenis nu vēlējās e, to visu mums pasniegt. Tās acīm redzot ir klimatu pārmaiņas un to ietekme. Bet nu vispirmām kārtām darba kārtība. Vai ir kāda iebilduma? Ja iebilduma nav, tad darba kārtību varam uzskatīt par apstiprinātu un pāriet pie otrā darba kārtības punkta. Šīs dienas sanāksme tiek translēta uh, internetā, internetā. Un pie mums ir ieradies žurnālists no Austrālijas. Katru gadu Eiropas Savienības delegācija Austrālijā mm, pasniedz kopā ar Qantas Airlines gada balvu kādam Austrālijas žurnālistam. Tā tiek saukt par ES kvanta žurnālista balvu. Tā, lai šis eh, balvas saņēmējs varētu ierasties Briselē un apmeklēt vienu vai divas dalību valstis un iepazīties ar tām, lai pēc tam pastāstītu par Eiropas jautājumiem, eh, atgriezies Austrālijā saviem lasītājiem. Šī gada uzvarētājs ir Brets Worthingtons. Viņa specializācija ir lauku jautājumi, un viņš strādā ABC televīzijas kanālā. Tā ir valsts, Austrālijas valsts um, televīzija un korporācija. Un viens no svarīgākiem plašsaziņas līdzekļu um, avotiem valstī. Šodien viņš šo sanāksmi ierakstīs. Nu, tāpēc lūdzu, lūdzu, nu, nu, godotā žurnālistu nepieminēt, ka mēs šādi tik eh, tā aizkavējamies ar sanāksmes sākumu. Priecājamies jūs redzēt. Priecājamies arī, nu, ka esat šis balvas saņēmējs un varat līdz ar to ieklausīties šajā informācijas plūsmā. Vēlos arī teikt, ka tulkojums pieejams 20 valodās, izņemot čehu, maltiešu, slovāku un gēlu. Nu, varbūt varam tālāk manīt darba kārtības punktu secību. Bet tik un tā tas viss skatāms kopumā kā viena pakotne, un tāpēc būtu labi, ja mēs varētu sākt ar Herences Garcijas kundzes prezentāciju. Tas būtu tā, nu, visloģiskāk šai kopīgajā secībā. Bet, kā jau teicu, diemžēl viņi ir aizkavējusies, un līdz ar to darbu sāksim citādi. Runāsim par kopējas lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību. Šis ziņojums nācis no Ulrikas Milleras rokām. Esam saņēmuši atzinums no Deve budžeta konta NV un Reģija komitejām. Līdzīgi kā strateģiskā regulējuma plāna, arī šajā gadījumā ir uzsākušās sarunas par šo dokumentu, iesniegti 863 grozījumi. Domāju, ka kolēģi mums tad sīkāk par to visu arī pastāstīs. Atzinumu šobrīd esam saņēmuši tikai no budžeta komitejas, bet gaidām arī pārējo komiteju atzinumus, respektīvi no Rēgī, Deve un Kon komitejas. Uh, Viņiem paredzēts šais komitejās atzinumu pieņemt līdz 7. februārim. Nu, šogad gribētu uzsvērt šogad vēl. Jo, protams, ka arī atzinuma sagatavošanai ir vajadzīgs zināms laiks. Priecājos redzēt šeit visus mūsu šīs dienas viesus. šobrīd esmu saņēmis informāciju, ka Rudolfs Mogileli, kas ir ģenerāla direktora vietnieks, e, ir sanāksmē un pārstāv šeit DG Agri. Līdz ar to varbūt darbu varētu sākt. Atvainojos vēlreiz par aizkavēšanos. Millers kundze, ja jūs esat gatava, tad varētu dot jums vārdu. Sprawozdawca zgłasza gotowość. W związku z tym. Jā, referente ir gatava uzstāties. Ļoti labi. Nu tad visiem labu pēcpusdienu un sāksim darbu. Godātais priekšādātāji, godātie kolēģi. Jā, es arī labprāt grib, būtu gribējusi, lai vispirmām kārtām sākam ar gan Ferenc Garsīs ziņojumu. Bet, nu labi, tad varu tomēr arī šobrīd jau nākt klajā ar savām pārdomām par to visu. Tātad par pārunāt par pārskatāmām institūcijām. Uh, Nu, to es, protams, visu decembrī iesniegtajā ziņojumā arī runāju, un tas, protams, ir saistīts ar šo horizontālo regulējumu. Vēlos vēlreiz no sirds teikt paldies par lielisko sadarbību, ko mēs īstenojām ar ēnu referentiem līdz šim. Priecājos, ka varējām šo ziņojumu sagatavot atbilstoši pašai situācijai, kā jau tika teikts, 863 grozījumi iesniegti. Uh, Esam noturējuši četras tehniska rakstura tikšanās, trīs ēnu referentu tikšanās. Šo, viena no tām vēl tikai šorīt norisinājos. Nu, horizontālā veidā šī regula ir saistīta ar visiem trim likumdošanas priekšlikumiem. Tā sasaucas ar tiem, it īpaši, kad runājam par jaunu strateģisko plānu izstrādi, ņemot vērā tiešmaksājumus un lauku attīstību. 121. stratēģiskā plāna punkts ir tas plāna punkts, kas horizontālā regulējumā tiek minēts visbiežāk. Un tas pamatprincips, sagatavojot kompromisu grozījumus, bija tāds, ka es pirmām kārtām vēlējos pievērsties tam atslēgas jautājumam un kopā ar ēnu referentiem – Vispirms raudzīties uz to lielāko kopainu, tālāk centāmies rast kopīgu virzienu un uh, apskatīt attiecīgi priekšlikumus uh, tādā veidā, ka pārliecināties, ka tie ir patiešām arī īstenojami. Gājām līdz cauri pantam pa pantam. Uh, Eh, un horizontālā regulējumā. Eh, nē, to darīja man kolēģi, mēs to neuzskatījām par liederīgu, jo mums bija vērīgāk raudzīties uz kopējo virzību un domāt par šo sasaiti arī ar daudzgadu finanšu plānu, kā arī kopējā noteikumu regulas. Arī tas mums bija jāņem vērā darba gaitā. Eh, likām, š, apsvēram svarīgākos uzsvaru punktus. Tas pamatjautājums. jautājums par ko vēl šorīt ļoti diskutējām, bija komisijas priekšlikums e, kopumā. Jūs jau zināt, ka pašreizējā sistēma e, pamatojas tieši uz atbilstības nodrošināšanu, un nākotnes sistēma savukārt vairāk pievērstos tieši izpildē, jeb performance angliski. Šāda veida pārmaiņa no vecās sistēmas uz tādu sistēmu, kas balstās uz izpildi, eh, nevar darboties tā viennozīmīgi. Par to mēs šorīt arī diskutējām. Es personīgi uzskatu, ka tas ir solis pareizajā virzienā, tas, ko šeit komisija liek mums priekšā, bet šobrīd uh, mums rodas jautājumi par to, kā labāk strukturēt visu šo pārēju un jauno sistēmu, kā šīs prasības attiecībā uz izpildu labāk izpildīt un padarīt arī īstenojams lauksaimniecībā. Pastāvēs kādu brīdi noteikti arī paralēlas sistēmas un, eh, nu, pirms vispār varēsim pāriet pilnībā uz šo jauno sistēmu. Raugoties uz manu pieredzi, uh, praksē, protams, eh, mums jādomā par šo atbilstīgo pārejas perioda regulējumu. Lai mēs varētu nonākt pie tādas sistēmas, kādu beigu beigās vēlamies redzēt. Mans mērķis bija un ir panākt tādu dokumentu, kas piedāvā pēc iespējas lielāku pārskatāmību, pārvaldāmības um, noteikumus un arī pēc iespējas vienkāršo liku, lēmumu pieņemšanas procesu. Protams, ka visi šie rādītāji un mērķi ir nozīmīgi, Tomēr nākotnē tam vajadzētu mainīties. Pastāv milzīga atšķirība šai pārējā no pašreizējās sistēmas um, kur ir paredzēta 250 rādītāji, jeb nākotnē salīdzināmajiem rādītāju skaitu, kad patiešām uh, rezultāti jāliek priekšā uz tādiem mērāmiem, salīdzināmiem pamatiem. Par, tiem, par to mums vēl visu ir jādiskutē, un par to arī esam meklējuši risinājumus kopā ar ēnu referentiem. Vēl viena tāda plaša joma, ir, protams, arī krīzes rezerves, ārkārtas situācija rezerves. Vairāk kā 50 grozījumi bija tieši par šo tēmu. Visdažādākās problēmas, nu, piemēram, jāpiedāvā līdzekļus arī ārpus daudzgadu finanšu plāna, jeb visiem šiem līdzekļiem jānāk no daudzgadu finanšu plāna, jeb tas ir um, KLP budžetā, iekšpus tā, ārpus tā vai tā būtu tāda reāla ārkārtas rezerve. Un mēs vēlamies, lai šīs lauksaimniecībai paredzētās rezerves patiešām um, tik, varētu tikt izmantots tajā gadījumā, kad ir vajadzīga intervence dažāda veida tirgus attīstības, uh, negatīvas tirgus attīstības rezultātā. Nu, tātad visdažādākie priekšlikumi tika izteikti šai kontekstā, un, protams, ka šajos laikos šāda risku iespējamība pieaug, ārkārtas situācija iespējamība pieaug, un tāpēc mums ir jādomā par tādu budžetu, kas būtu pietiekami neatkarīga, nodrošināt šādas rezerves un krīzes eh, mehānismus. Tāpēc es ierosinu izveidot tādu ārkārtas rezervi, kas tiktu paredzēta tieši šādiem uh, gadījumiem un nevis tikai parastām tirgus intervencēm. Pirmām kārtām gribu teikt paldies kolēģiem, paldies par visiem saņemtajiem komentāriem, par lielisko sadarbību. Paldies arī par atbalstu, ko izjūtu eh, no parlamenta sekretariāta puses. Daudzus jautājumus esam varējuši noskaidrot, esam spāruši milzu soļus uz priekšu, esam raduši kompromisus daudzās jomās. Un e, patiešām vēlamies nodrošināt pār, pārskatāmību pārvaldībā, vienkāršošanu. Un nākamnedēļ, um, nu, liberāļu grupa noturēs vēl papildu semināru. Runāsim tieši par rādītājiem, par šiem indikatoriem, tā lai arī šajā jomā gūtu tādu skaidrāku ekspertu viedokli. Un visus jūs aicinu šai seminārā piedalīties. Es katrā ziņā nosūtīšu šo uzaicinājumu visai komitejai. Esmu pārliecināta, ka līdz ar to mēs varēsim izstrādāt tādu spēcīgu nostāju. Nu, un tomēr, protams, ir vēl arī tādi priekšlikumi, kas faktiski šai strateģiskajos plānos eh, ko maina. Un te nu man vajadzēs runāt ar ēnu referentiem vēlreiz, krietni intensīvi par to diskutēt lai varētu konstatēt, vai mēs varam pieņemt to, ka tās jomas, kas jau strateģiskajos plānos ir ierakstītas, atkal un atgriež tālāk šai horizontālajā regulā, un vai visi šie iesniegtie grozījumi eh, var tikt pieņemti. Nu, bet es domāju, ka mēs eh, rīkosimies savlaicīgi un varēsim rast labu nostāju tā, lai ar tādu spēcīgu parlamenta pozīciju varētu turpināt darbu nākotnē par labu lauksaimniecības nākotnē. Paldies, ka uzklausījāt mani. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Varbūt jūs varētu mums arī pateikt, kurā datumā tieši šis seminārs, seminārs paredzēts, lai mēs to varam tā teikt atzīmēt savos grafikos. Ēnu referentiem gribu teikt, lūk, un negribu ierobežot īpaši jūsu uzstāšanās laiku, tomēr lūgt jūs iekļauties katru trijās minūtēs. Nu, labi, būsim elastīgi. Dantēna kungs, jūs pirmais. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties referentei par uh, kopīgo veikumu. Ir tiesa, ka mm, daudzi punkti nerada problēmas, divi nosauktie punkti ir ļoti būtiski savukārt, un to sakarā var izcelties domstarpības starp grupām. Sākšu ar otro, kas ir vienkāršākais, kas attiecas uz rezervi. Šeit pirmkārt jautājums ir par izmantoto jēdzienu vai termins rezerve ne radīs neskaidrības, vai šī malā noliktā naudiņa, es nesaku ietaupītā, eh, vai tā tiks izmantota lielām krīzēm, tādām kā bija piena krīze vai klimata krīze, vai tā būs vienkārši budžeta summa, kas eh, darbosies katru gadu ar dažādām sistēmām, kuru eh, komisija pārvalda aizvien sliktāk, bet tomēr turpina pārvaldīt. Un šī summa, vai tā ir jādalā uz pusēm, vai tā ir jābūt kopā, vai tā ir jābūt uh, lauksaimniecības eh, maksājumos, vai, vai viscaur, jo krīzes ir ne tikai lauksaimniecībā, krīze, kas būtu jebkura, bet kura neietilpst eh, lauksaimniecības budžetā, vai tā var tikt iz, varēs pēc tam tikt izmantota jebkurai krīzē Eiropā, kas ar to būs. Un tas fakts, ka nav skaidri nodalītas līnijas tekošai pārvaldībai, var nozīmēt to, ka ar laiku nebūs pietiekami daudz līdzekļu, lai tiktu klāt ar lielām krīzēm, bet mēs redzam, ka komisijas nespēja pārvaldīt budžetu ir budžeta nespējas dēļ. Piemēram, šī gada sausuma uh, gadījumā Eiropa neko uh, nedarīja, jo nelielais budžets, kas tika sadalīts starp uh, lauksemniekiem, kas krita par upuriem, kas cieta no sausuma, noved pie tā, ka summas bija smieklīgi mazas. Bet, uh, ja mēs vēlamies par, uh, ar to tik galā, tad mums ir jārīkojas. Tas nozīmē, ka arī budžetā ir jāiepludina atpakaļ pēc katra budžeta perioda neiztērētās summas. Tālāk um, jautājums par atšķirīgajām kontrolas sistēmām. Komisija piedāvā attiekties no atbilstības sistēmas, kas nozīmētu, ka katrā dalībvalstī saņēmēji ir tikai tie, kas ir noteikti tekstos savukārt. E, katra dalībvalsts rīkojas pēc saviem ieskatiem un kontrolē, ko tā vēlas. Tas nozīmētu, ka uh, būs atšķirīgi saņēmēji atšķirīgās valstīs, un pēc tam tiek mums piedāvāts pāriet uz eh, izpildes kontroli. Arī šeit es neesmu pārliecināts, ka tas ir vispiemērotākais termins, jo mums tiek piedāvāts kontrolēt, ja piemēram būs uh, 100 eh, tūkstoši hektāru bioloģiskās lauksaimniecības, tad eh, tādiem ir jābūt, un ja to nav, tad ir jāskaidro, kāpēc. Bet es redzu, ka atsevišķu grupu izpratnē ir tendencija ļoti tāli, un eh, lauksaimniecības politiku izmantot kā vidas politiku. Es neesmu pret vidas politiku, bet es neesmu gatavs atteikties no KLP ekonomiskā rakstura. Lūk, uh, Tās ir domstarpības, kas varētu rasties starp grupām, diskusijas būs sarežģītas, e, komisija pati pakāpeniski nāk klajā ar precizējumiem, un mēs redzam, kā arī šis e, izpildes vai snieguma jēdziens e, ir neskaidrs, un atlikušajos pāris mēnešos mums būs skrietni vien jāpastrādā, ja lauksaimniecības komitejā mēs gribēsim balsojumu martā. Paldies! Nākošais runātājs Serals, deputāts Serau Santu. Paldies, priekšsēdētāji, es vēlētos pirmkārt pateikties lielisko sadarbību ar kolēģi Ulriku Mulleri un ar pārējiem ēnu referentiem, kurš strādāja pie šī dosjē. Protams, ka mums ir atšķirīgi viedokļi un mums bija visai intensīvas di diskusijas, kas kuras. Uh, nurditēja konstruktīvā veidā referentu un referentiem. Mēs šeit saskaramies ar ļoti tehnisku dosiju, kas lielā mērā skar dalību valstu administrācijas darbu, bet kas tomēr ļoti svarīgs. Un es kā pozitīvu attīstību KLP ziņā redzu orientēšanos uz rezultātiem. Komisijas e, piedāvātais e, termins ir ļoti piemērots un ir jāgarantē tas, ka mēs lauksaimniekiem un sabiedrībai varam nodrošināt vislabāko sniegumu. Šeit mēs saskaramies ar jaunu paradigmu, un es varu atzīst arī zināmus riskus, ar kuriem mēs varam saskārties, kas ir jāprēķina, piemēram, potenciālais administratīvās slodzes palielinājums, un eh, vai tiešām tā būs vienkāršošana lauksaimniekiem. Mēs vēlamies no šiem riskiem izvairīties, un tas jāpaturprātā mūsu darbā. Tāpat šajā aspektā būs daudz jāstrādā e, pierādītājiem, lai mēs varētu ņemt vērā mūsu lauksemniecības daudzveidību, daudzveidīgās parādības. Un uh, to arī apzinās kolēģi, kur strādās pie strateģiskiem plāniem. Ļoti rūpīgi mums ir jādomā par pietiekami spēcīgu kopējo bāzi, kas tiek iestrādāta pamatnoteikumos, lai varētu garantēt taisnīgus un vienlīdzīgus noteikumus tekstu piemērošana nevis caur Eiropas Savienībā, vienlaicīgi saglabājot nepieciešamo elastību, kas ņemtu vērā mūsu lauksaimniecības daudzveidību. Uh, Par krīzes rezervi jau daudz tika pateikts. Es domāju, ka mums ir jābūt e, konsekventiem savā darbībā un jārīkojas e, saskaņā arī ar budžeta programmu, pieprasot, kā sākotnējās rezerves veidošana notiktu kā papildu fonds e, Federfondam periodā 14. līdz 20. gadā un un iespējamā pārnes uz nākošiem termiņiem ir iespējama. Paldies! Pani poseł Katajnen, dwie minuty. Deputāti Katainen uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs. Esittelijälle. Šis ziņojums ir labās rokās, un es vēlos pateikties referentei, jo šeit ir runa par reformu trim regulējumiem. Vēlos uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi visiem referentiem sadarboties, un tādā veidā priekšlikumi tiktu sadarboties sagatavot sinerģiskā veidā, lai mēs nāktu klajā ar viengabalainu parlamenta nostāju turpmākajām sarunām. Un Es ceru arī, ka ieteikumi tiks ņemti vērā. Kopumā mums vajadzētu samazināt slodzi ražotājiem, ļoti būtiski ir samazināt birokrātiju, savukārt par nosacījumiem runājot ir jārespektē subsidiartāts princips, ka arī ir nosacījumi ir jākontrolē pietiekamā veidā saskaņā ar sniegumu un izpildes modeli. Nav pamata veidot Eiropas Savienības līmeņa sistēmu, kura visu diktētu. Mums ir jāizvairās no eh, situācijas, kad ir divas regulējošās sistēmas viena virs otras. Nākošais runātājs deputāts Šrajer. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Komisija atzīst to, ka šī pāri ir ar loģiskiem soļiem, bet es uzskatu, ka šobrīd galvenais mērķis ir izvairīties no riskiem. Jāapzinās, ka vairākas dalībvalstis uh, nepietiekam vērīgi izturs pret noteikumiem, šad, un tāpat ir jābūt arī skaidrībai par administratīvo slodzi lauksaimniekiem. Un jānorādas arī tas, kā pārkāpuma gadījumā at, atmaksājumā summa atgriežas Briselē. Tāpat Runājot par tiešajiem maksājumiem, šis jautājums ir jāskata, lai varētu nodrošināt pasākumus vidas un klimata ziņā, un esmu iesniegusi 5. paragrāfā grozījumus, kuri skar ražotāju organizācijas. Domāju, ka ir noteikumi attiecībā uz uh, maksājumu atgūšanu, augļu kopīpā, arī uz citām nozarēm, manuprāt, pārāk daudz noteikumu apgrūtina kopējo lauksaimniecības politiku un apgrūtina tās eh, darbību. Az eredeti javaslat irányvonalat a horizontális... Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, Sākotnējais komisijas priekšlikums bija ļoti slikts. Es nevaru piekrist eh, gada snieguma ziņojumam un komisijas priekšlikumiem. Tāpēc es atbalstu Dantēna kungu un viņa ziņojumu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams trīs gadu monitorings, eh, snieguma ziņojums un snieguma novērtējums. Par kompromisa grozījumiem runājot, divas piezīmes. Pirmkārt, par termiņiem. Manuprāt, praktiski 15. februāris nebūs iespējams, tas nav iespējams dalību valstulē. Lemējies tādēļ, es piedāvātu 30. jūniju, esmu redzējis citus priekšlikumus, piemēram, 1. jūnijas, tas man arī būtu pieņemami. Tālāk par gada norēķiniem 51. un 52. pants. Ja šeit informācijas apmaiņa ar dalībvalstīm un termiņi, tie nedrīkst tik grozīt ar de, de, deleģētiem aktiem, bet to var grozīt līdz likumdevēju, jo šie notiekumi ir ļoti svarīgi, un mēs zinām, ka, ja tiks izmantoti deleģētie akti, tad ne parlaments, ne padomu nevarēs pārtraukt neakceptējumus pasākumus. Flanagan kungs. Uh, thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Saistībā ar eh, veikumu balstītiem pasākumiem. Tas izklausās pēc lieliskas idejas, tomēr praksē tas nevienmēr tik labi var izvērsties. Mēs esam īrijā redzējuši situācijas, kad lauksaimnieki sekojuši katram burtam, kas ir jāizpild, bet rezultāti nemaz nebija tik labi. Irijas rietumos 5 gadu plāns, kas tika īstenots, sasniedz tikai 25% no mērķiem, neskatoties to, ka visi līdzdarbojās. Un savais eh, dienests eh, bija apmierināts, ka lauksanieki dara visu, ko eh, tiem uzliek plāns, un viņi ir nobažījušies par bioloģisko daudzveidību. Viņi izdarīja pilnīgi visu, ko no viņiem prasīja, bet spēja sasniegt tikai 25%, 25 no tā, ko no viņiem sagaidīja. Jo lielā mērā tie ir eksperimenti, ko lauksaimnieki ir gatavi atbalstīt, bet tad pēkšņi viņi saņem tikai 25% no maksājumiem jo apmaksa noteikti balstoties uz sasniegtiem rezultātiem, un tā ir milzīga problēma, kas liek cilvēkiem eh, būt pret šādiem plāniem. Ideja jau ir laba, bet praksa ir atšķirīga. Kolumbija kungs. Oui, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau to sacīju iepriekš šī KLP reforma ir galīgi garām, un mēs nevaram pieļaut mūsu lauksaimnieku interesēs, ka tas notiek bez jebkādas skaidrības attiecībā uz 20. gada KLP budžetu. Realitā ir tā, ka šeit ir runa par to, ka lauksaimniekiem domātais finansējums tiks novirzīts vai nu migrācijas politikas pārvaldībai, uh, Eh, kuras eh, eh, būtība būs pārcelt migrantus uz laukiem, ko vēl vairāk sagraus atbalsta maksājuma trūkums. Tas būs dubultais sots. Realitāte ir tā, ka Šeit ir runa par naudu, ko e, mūsu lauksemnieki nesaņems, un mums tagad ir šobrīd jālemi par to, kādā veidā lauksemnieki tiks sodīti par to e, un nesaņems naudu. Un man par šiem pasākumiem būs jāatvainojas savu lauksemnieku priekšā, šo pašu lauksemnieku, kuri katru dienu redz, cik uh, bargi izturas Eiropas Savienība pret vājamiem, bet cik vaļīgi ar trūcīgajiem. Va, Mums ir bijuši Brazīlijas eh, bojātā gaļa, Polijas lopkautju lietas un eh, visādas citas. Referente teica, ka procedūra tiek vienkāršot, bet mūsu prioritāte ir jābūt izglābt mūsu valstu lauksaimniecību. Šeit ir runa par mūsu pārtiks neatkarību. Man nav skaidrs, kā šī KLP reforma varētu tikt skaidrota laukos uz vietas. Nesauciet to par kopējo lauksaimniecības politiku, bet par kopējo lauksaimniecības uh, sodu. Pan Pulsu Kaltī. Kaltī kungs. Thank you, eh, Chair. I think it's important. Paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, ir svarīgi atzīmēt, ka mēs runājam par finanšu instrumentiem un kopējo KLP budžetu. Manuprāt, tas ir vienkārši skandalos priekšlikums no komisijas puses ar ko tiek ierosināts par 15% samazināt KLP budžetu kopējā kontekstā, kad Eiropas Savienības budžets pieaug. Pēc tam, kad ir tikuši ņemti vērā Brexit eh, apstākļi. Šī komiteja, manuprāt, nav pietiekami skaidri pateikusi mūsu pašu komisāram, ka šie priekšlikumi nevar tikt pieņemti un tos nepieņems lauksaimnieki uh, dalību valstīs. Kas attiecas uz šo dosjē? Pirmkārt, mums ir jānodrošina, ka jebkuri fonda līdzekļi rezervēm tam ir jānāk no ārpus KLP, lai lauksaimniecība nebūtu vienīgā eh, joma, kur eh, jātiek galā ar ārkārtas krīzes situācijām no pašu līdzekļiem un esam iesnieguši grozījumus, kas to apstiprina. Visi šie priekšlikumi, kas tiek apspriesti šodien šeit, un daudz no tiem ir nepieciešami, loģiski, bet ir nepieciešams līdzsvars attiecībās starp eh, lauksaimniekiem, eh, nacionālajiem iestādēm un komisiju. DJ Agri uh, Un lauksaimniekiem ir jāstrādā kā partneriem kopā, lai nodrošinātu to, ka mēs realizējam KLP potenciālu, jo pārāk daudzos gadījumos e, nacionāls iestādes un komisija tiek uz, uztverti kā ienaidnieki lauksaimniekiem, traucējot lauksaimniekiem e, sagatavot vislabāko kvalitātes pārtiku pasaulē. Jā, es piekrītu. Bet nedomāju, ka komisija ir ienaidnieks. Eh, Bogovičs kungs. Pa, e, oglašam se kot e, eh, pripravljen. Jā, paldies. Izteikšos kā atzinuma autors no Regija komitejas. Janvāra plenārsēdē Regija komiteja pieņēma šo atzinumu tāpēc varam turpināt savu darbu šai jautājumā. Mūsu atzinumā ietvertie galvenie ieteikumi ir šādi. Pirmkārt, viens no mūsu galvenajiem komentāriem ir saistīts ar to, kā pēc iespējas mazāks eh, skaits eh, lietu ir jāatstāja deleģētajiem aktiem. Pārējais ir pamatregulējumā jāiekļauj, lai komisija nevarētu veidot KLP politiku ar deleģēto aktu starpniecību. Tas viss ir pamattekstos jāiekļauj. Par atskaitēm, tur mēs arī esam skeptiski noskaņot attiecībā uz ikgadēju atskaitīšanos. Iesniegsim grozījumus, lai pārceltu termiņu no februāra uz 15. aprīli, jo izskatās, ka nav iespējams dalību valstīm sagatavot uh, uz 15. februāri par iepriekšējo gadu atskaites. Kas tiec uz individuālajām atskaitēm, mēs vēlamies saglabāt e, esošo situāciju, kas bija privātpersonām ļoti pieņemama attiecībā uz viņu ieņēmumiem. Un nedomāju, ka mums ir nepieciešams tik detalizēti to regulēt, kā tas tiek darīts ar multinacionālajiem un e, lielajiem projektiem. Pašreizējā sistēma ir pietiekami caurskatāma. Kas attiecas uz atsaucēm uz force majeure, nepārvarams varas apstākļiem, es domāju, ka dabas katastrofas tas arī jāiekļauj. Lauksaniecība ir neparedzējama uzņēmējdarbība Dažkārt tās katastrofas ir neparedzamas un varbūt tiešām graujošas. Lielu uzsvaru mēs liekam arī uz citām jomām. Mūsu atzinumā ir arī norādīts tas, ka maksājumi ar ierobežojumu 50% ir jāveic tikai no pirmā pīlāra, jo eh, konkursu izsludināšana šajā jomā ir ļoti ierobežota. Regija ir pieņēmusi savu atzinumu, tas notika janvārī, un tagad darbs turpinās parastajā procedūrā. De Castro, kungs. Io concordo con eh, Ulrich Müller. La... Es piekrītu Ulrikai Millerei ka galvenās bažas ir saistīts ar komisijas priekšlikumu pāriet no pašreizējās sistēmas, kurā ir jāizpilda atbilstības prasības, uz sistēmu, kas balstīsies tikai un vienīgi uz rezultātiem. Ja mēs e, pat atmetam ilgtermiņam bažas un risku, kas saistīts ar KLP finansējumu kopumā, kam tad paredzēta šī vienkāršošana? Skaidrs, ka tas nav domāts lauksaimniekiem, kas saskarsies ar tālākiem konkurences kropļojumiem. Ja mēs ievērojam līdzinējos noteikumus, tad eh, nodrošinam vienlīdzīgu attieksmi, bet jaunā sistēma prasīt ikgadēju kontroli par ikgadēju atbilstību attiecībā uz trešajām pusēm, uh, autentifikācijas certifikācijas iestādē, nevis komisija. Un sekas, manuprāt, ir viegli paredzamas. Vienkāršošana notiks Eiropas līmenī, bet tā nebūs vienkāršošana lauksaimniekiem, kuriem viennozīmīgi būs jāveic finanšu korekcijas. Čia gerbiamas pirmininkė, keletą minčių norėčiau ir aš išsakyti. Nākamais runātājs - Ropes kungs. Paldies, priekšsēdētāji, pāris idejas. Pirmkārt, jau mums pavisam skaidri jānorāda, ka budžets nedrīkst būt zemāks par 2014.20. gadu plānošanas periodu. Mēs esam par to arī balsojuši. Mums vajadzētu saprast, ka Brexit nevar notikt uz kopējās lauksaimniecības politikas rēķina. Mums jāatceras, ka valstu un valdību vadītāji nebija pietiekami drosmīgi, lai apspriestu jauno daudzgadu finanšu schēmu decembrī. Viņi visu atstāja jaunai komisijai, jaunajam parlamentam. Līdz ar to mēs varam brīvi teikt, kāda ir mūsu mērķi, ko vēlamies sasniegt un kādas būs sekas, ja kādas lietas netiks izdarītas. Tas mums ir jāpasaka pavisam skaidri un atklāti komisijai. Tagad pāris vārdus par bioloģisko lauksaimniecību un tās finansēšanu. Šī joma ir diezgan interesanta. Pašreizējā periodā tā tiek finansēta no otrā pīlāra līdzekļiem. Izskatās, ka var brīvprātīgi pieteikties uz šāda veida aktivitātēm, bet finansēšana tiek ļoti stingri regulēta. Šī veida lauksainiecība ir daudz dārgāka. Un izskatās, ka tā tiek īstenota uz pārējo lauksainieku rēķina. Tātad tradicionālie lauksaimnieki tiek sarīdīti ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Varbūt mums vajadzētu sākt domāt par to, kā finansēt visu bioloģisko produktu ražošanu, ko e, audzē lauksaimnieki Eiropas Savienībā. Tas parādītu, kā mēs tiešām vēlamies redzēt vairāk šādu produktu šādu izstrādājumu. Tagad cilvēki vēlas ar to nodarboties, un mēs sakam, jā, mums nav pietiekami līdzekļi, pagaidīsim gadu vai divus, un tad, kad būs e, vairāk līdzekļi, tad jūs varēsiet pievienoties šai jaunai tendencei. Tad, kad stājas spēkā jaunas regulas, mums vajadzēs atrisināt problēmu saistībā ar īstenošanas noteikumiem un problēmu saistībā ar šo noteikumu finansēšanu. Paldies, Alberts Des. Paldies. Paldies, ka prezentējat pašreizējo situāciju. Aprobežošos ar izteikumiem par krīzes rezervēm, par to Mišels Dantēns jau runāja. Runāja par nākotnes kontrolēm. Pārējie no eh, uz noteikumiem balstītas sistēmas uz, uz rezultātiem balstīta sistēma ir jāveido pareizi. Nebūs viegli. Ir kolēģis jau pieminēja šo problēmu. Mēs varam uh, uzlikt par pienākumu piecu gadu uh, puķu audzēšanu. Pirmajā gadā bija daudz puķu, uh, pēc tam otra, otrā gadā jau mazāk, trešajā gadā vēl mazāk, tad es mērķi esmu sasniedzis vai nē, tad atmatā tas viss ir atstāts vai nav tomēr atstāts. Kā tas ir? No vienas puses valsts ir noteikusi, ka ir jābūt eh, audzētām puķiem atmatā, bet daba negrib līdzdarboties. Un eh, mēs redzam, ka šajā atmatā piektajā gadā neaug neviena puķa vairāk. Uh, Es aicinu palikt pie noteikumiem, pie sistēmas, kas balstās noteikumiem. Es dabu nevaru kontrolēt, līdz ar to es uzskatu, ka tas nav saprātīgi. Jāpaliek pie šīs sistēmas, kas balstās uz noteikumiem. Jo komisija arī nestrādā balstoties uz rezultātiem, viņiem ir fiksēts algas. Un Tāpēc nevajadzētu mainīt šo sistēmu. Paliksim pie mūsu sistēmas, kas balstās uz noteikumiem, un tad tas palīdzēs sakārtot lietas. Budā. Budas kungs. Hmm. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicit și eu raportorii. Jā, paldies. Es vēlos pateikties e, referentei. Pāris aspekts saistībā ar vienkāršošanu Protams, ka mēs visi vēlamies patiesu vienkāršošanu, īstu vienkāršošanu, bet mēs vēlamies, lai komisija ļoti skaidri aprakstītu lietas, tīpaši nosacījumus, lai dalību valstis nevarētu pielikt jaunus nosacījumus papildus esošajiem Eiropas līmenī. Kas attiec uz šo veikumu? Varam jau to saukt kā gribam, šīs kontrols par to, kas ir paveikts. Svarīgi ir atrast pareizos mehānismus, kas ir pietiekami labi, lai varētu konstatēt, ka visi, visos gadījumos, kur ir saņemts ES finansējums, arī notiek lauksaimnieciskā darbība. Ir atsevišķi dalību valsts, skaitā Rumānija, kur daudzi cilvēki nodarbojas ar spekulāciju. Viņi Nu, viņi iegādājas lētu zemi, apgalvo, ka viņi ir lauksaimnieki, ka tā būs lauksaimniecības zeme, saņem subsīdijas, bet reāli neko neaudzē. Nekas netiek sagatavots patērētājiem. Mums ir nepieciešami mehānismi, kas ļaus mums nodrošināt, ka tik tiešām uz šādas zemes notiek lauksaimnieciskā darbība. Protams, ka mehānismi, kurus mēs izmantojam tam, Varbūt, jā, deskungs, ja jūs sakat, ka jūs piecus gadus audzēsiet puķis, jūs zinat, ko jūs darīsiet. Jūs uzņematies arī risku. Jo savādāk ir ļoti grūti pārbaudīt lietas. Mēs varam saukt eh, vienalga kādā vārdā, bet ir noteiktas eh, prasības, kas ir jāizpilda, jo savādāk nauda nokļūs pie cilvēkiem, kas īsti neko neaudzē vispār un tikai vēlas izmantot Eiropas subsīdijas. Vēl viena lieta. Ir daži paraugu pārbaudas, bet varbūt eh, tās nav pietiekamas šobrīd. Nākamais runātājs Pēters Jārs. Jā, paldies. Es vairākas lietas ierakstīju referenti, protams, pareizi norādīja, mums ir jāsaskaņo šie ziņojumi savā starpā, lai varētu par visiem saskaņot balstot. Otrs temats man - birokrātijas mazināšana. To solīja arī komisija. Un tam ir jānonāk līdz lauksaimniekam. Nevajag aizmirst visā šai spēlē arī lauksaimnieku. Protams, ka cita līmeņa arī ir eh, tajos jāmazina birokrātija, bet eh, kontrolēt kontrols eh, Šeit ir jānošķir arī birokrātijas no korupcijas. Treškārt, par eh, zaļināšanu mēs jau savulaik daudz diskutējām. Vidē draudzīgas programmas darbojas tikai tad, ja tās ilgtermiņā tiek īstenots eh, un kontrolēt katru gadu, nu es nezinu, šeit vajadzētu lielāks intervāls. Ceturkārt, balstoties uz rezultātiem, Izklausās jau labi, balstīts uz sasniegto, uz paveikto, bet praksē tas novedīs vairāk pie problēmām nekā pie risinājumiem. Vēl viens piemērs, e, papildus tam, ko kolēģi jau minēja, kāpēc esmu pret šādu jaunu sistēmu mēs līdzīgu programmu jau savā federālajā zemē esam īstenojuši. No vienas puses e, to var ar noteikumiem balstīt, bet no otras puses arī tāda, paskarīties, vai puķis ir izaugušas. Izklausās jau labi. Bet tad eh, cilvēki staigā un meklē puķes pļavā. Atstāsim šo sistēmu eh, piramīdas augšpusē, paliksim to malā, nu, parunāsim varbūt vēlāk par to, kā to mainīt un tad pēc iespējas mazāk deleģēto aktu. Tā nav tāda neusticēšanās komisijai, bet esam pamanījuši, ka komisija ar deleģētiem tiesību aktiem dažkārt, dažkārt es gribu uzsvērt, dažkārt uh, apgriež šīs lietas pilnīgi pretēji tam, kā komiteja to savulaik ir gribējusi. Tāpēc aicināt pēc iespējas mazāk deleģētos aktus izmantot. Paldies, Hoislīga kungs, tālāk. Äh, äh, Millers kundze jau teica vienu lietu, ko es labprāt gribētu prezentēt. Viņa saka, tā tas nevar notikt, tā tas nefunkcionēs, šis komisijas priekšlikums, un nedzirī visu sistēmu, to gribēju pateikt. Mēs tagad visi iedziļināmies visīkākajās detaļās. Visiem ir jautājumi, bet neviens no tiem netiek no komisijas puses atbilstīgi arī atbilstīts, kā šī sistēma darbosies, kā tas viss notiks. Ļoti maz tādas konkrētas informācijas par to, kā šī jaunā sistēma izskatīsies, un tā arī ir tā problēma. Un tagad mums pāris mēnešos, nu, šis visa šī struktūra, es nezinu, ir kaut kā jāiedzīvina. Ar to, ko komisija mums devusi, nav pieteiku, nav, nav nepietiek. Mēs tagad parlaments esam zem laiks, pie, zem laiks piedienu, mums ir straujinas, kas te jādara, bet pašos, man liekas, tā tas nedrīkst būt. Mums jāatrisina pamatjautājumi. Tātad vai sistēma jāmaina, bet to mēs vēlamies vai nē, ja mēs vēlamies šo sistēmu mainīt, tad kā konkrēti. Un tad mums arī konkrēti ir jāzina, kāda veida rezultātus vēlamies panākt. Un tad, nu, jāatbild uz šo jautājumu, kāda tad būs tie rezultāti, tā izpildi, pēc kuras mēs mērīsim šo, šīs sistēmas ietvaros eh, atbilstīgi rezultātus. Uh, Nu, var iedomāties, ka Eiropā būs ļoti atšķirīgi rezultāti nenolied, nenoliedzami, un tad to visu vēl nokontrolēt, pārbaudīt un tad sistēmā sasaistīt. Nē, tas nedarbosies tā. Šī lauksemniecības politiku renacionalizācija ir milzīga kļūda. Un ja mēs turpināsim tagad pie tā visa strādāt, nu tad tādā gadījumā mūsu ietekme kā parlamentam nu, būs vienkārši jāaizmirst. Tas man jāpasaka skaidri un gaiši. Tā tas darboties nevar. Nu, otrā lieta - birokrātija. Visi vēlas tagad šeit, nu, tā teikt, mazināt birokrātiju. Nē, nu, ļoti jau labi, bet ir jau arī kaut kāda veida vajadzība pēc tās ir, zinām, šaubas par to, ka, piemēram, pastāv, zinām, šaubas par to, ka dalībvalstīs šīs sistēmas un birokrātija vienā otrā brīdī ir pat sarežģītāk nekā šādā veidā. Tāpēc atbildēsim vispirms uz pamatjautājumiem. Mums ir jā, mums šeit nevajadzētu iedzināties tik daudz detaļās, cik jāatbildēt uz šo pamat jautājumu par to, kā šī sistēma vispār spēs darboties. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to runātājs saraksts ir izsmelts. Nu, es gribētu vaicāt Komisijas pārstāvi izteikties, lūdzu, Vortmans kundze. Jums nav laika ierobežojumu. Paldies priekšsādātāji. Centos ļoti uzmanīgi klausīties tajā, kas jums visiem bija sakāms. Be visu to noklausoties vēlos to, nu, rēģēt uz pausto kritiku. Tātad pirmam katam, ko komisija īsti vēlējās panākt ar šo jauno regulējumu un šo jauno izpildes modeli? Mēs vēlējāmies risināt kritiku, ko esam uzklausījuši no šīs pašas komitejas par administratīvo slogu, kas pastāvot pašreizējās sistēmas ietvaros, kur, kas balstīt uz atbilstību un detalizētiem noteikumiem. Mēs arī vēlējāmies pastiprināt uh, izpildi un uh, tās rezultātus spēcināt. Tāpēc izstrādājam šo jauno priekšlikumu, kā jau virknojums teicām, mēs vēlamies pārnot tādas detalizētas atbilstības sistēmas uh, individuāli iz, eh, gala saņēmēja līmenī līdz atbildes, atbildības nodošanai dalībvalsts līmenī. Uh, Jūs teicāt, daudz teicāt, lūk, mēs nevēlamies, lai šī izpēle tiktu identificēta lauksēmnieku līmenī. Mēs priekšlikumā to skaidrā gaiši arī pasakām, ne jau uz to mēs ejam, ne to vēlamies panākt. Mēs šobrīd e, strādājam ar detalizētiem atbilstības noteikumiem katra gala saņēmēja vārdā, un līdz ar to nevienmēr izpildu šeit ir tas aktuālākais rādītājs. Mēs vienkārši skatāmies, lai šis e, individs seko noteikumiem, bet tas nenozīmē, ka tas dod arī rezultāts. Mēs sakam, Protams, mēs vēlamies pievērsties izpildē, bet izpildē nevis konkrētā gala saņēmēja līmenī. Šeit tas bija Flanagan kungs, kas par to runāja. Tas, nu, protams, nav vienmēr uh, saistīts tieši ar to, ko dara konkrētais individuālais gala saņēmējs, kas nodrošina rezultāts. Bet mēs raugāmies uz izpildes līmeni agregāta, tādā akumulētā, kumulatīvā situācijā dalībvalsts līmenī. Tā ideja bija kā daudz arī no jums teica, šeit pateikt, ka, lūk, ir lauksaimnieki, kas sako noteikumiem, bet noteikumi nešķiet loģiski. Un tāpēc mēs tagad sakām, jā, lūk, mūsuprāt, loģiski ir ES mērķi, un mēs vēlamies, lai tie tiktu sasniegt Eiropas Savienības mērķu līmenī, lūdzam dalību valstīm šo mērķu izpildu nodrošināt, nosakot attiecīgi izpildes mērķus, un tad dalību valstīm savukārt ir kompetencē noteikt, kāda veida konkrēta noteikuma attiecinām uz individuāliem galasaņēmējiem. Kas viņiem ir jādara, lai dalību valsts līmenī nonāktu pie noteiktajiem mērķiem, nevis noteikti vienā vienādus izpildes noteikumus pilnīgi visiem, be, nu, bez jebkādām variācijām. Viens no piemēriem, ko vēlos minēt, ir, piemēram, ekoloģiskā fokusa zonas. Mēs gribējām teikt, ka, piemēram, žogi varētu būt ekoloģiskā uh, fokusa jomas, tātad šīs eģiņas žogi. Uh, Bet tad dalībvalstis sāka uzdot jautājumus, bet vai var, piemēram, būt šai žogā kaut kāda veida, nu, pārtraukums, jeb plausa caurums, tā lai kāds var iziet cauri, vai tad tas tādā gadījumā ir šis pārāvums, jeb tas ir tāds pārāvums, kuram izbraukt cauri kāda automašīna vai transporta līdzeklis. Un tad mēs sākām Eiropas Savienībā detalizēti regulēt šāda veida lietas. Es pati esmu apmeklējis ļoti daudz dalībvalstis, es redzēju, kā kur šie žogi un eģiņas izskatās, un es jums varu pateikt, ka tā aina ir pavisam atšķirīga kā izskatās šie žogi, piemēram, īrijā un kādi tie tiek veidot, piemēram, polijā lauksaimniecības ainavā. Jāsaka, šie žogi ir ļoti atšķirīgi. Tātad tas, ko mēs šeit sakām ar šo priekšlikumu, ir tas, ka mēs vēlētos joprojām, lai pastāv šāds ekoloģiskās fokusa zonas un žogi, piemēram, eh, un maksāt lauksaimniecības subsīdijas par šādu veidu žogu uzturēšanu, bet dalību valstu ziņā, eh, ņemot vairāk, ka tām ir vislabākā informācija par to, kāda žoga šai valstī ir, regulēt attiecīgi šo žogus būs dalībvalsts līmenī. Ja mēs vēlamies, lai šie žogi pastāvētu, to mēs, protams, vēlamies, jo vēlamies, lai būtu bioloģiska daudzveidība un tā tālāk, bet labākais veids, kā to visu regulēt, būtu ļaut dalībvalstīm definēt, kas ir žoks viņu kontekstā, viņu dalībvalstī, un tad attiecīgi arī dzen nodrošināt izpildes rādītāju um, piepildīšanu, sasniegšanu saskaņā ar laifu un daudzveidības programmas noteikumiem. Nu, lūk, tā, veidē, tā veidojam šo sistēmu. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies atgriezties pie detalizētajiem noteikumiem ES līmenī attiecībā uz gala saņēmējiem, tad tādā gadījumā izpildes līmenis būs tas otrais slānis, un beigu beigās būs tāda divslāņaina sistēma un vēl plašāks administratīvais sloks nekā šobrīd. Es saprotu, ka arī Millers kundze atsaucās uz šo pārejas periodu, un šai gadījumā vēlos teikt, ka mēs neesam pateikuši, ka mēs pateikuši, ka pilnībā atsakāmies no šīs uz atbilstību balstītās sistēmas un simtprocentīgi pāriet uzreiz pie izpildes sistēmas. Nē, to mēs nesakām. Mēs sakam, nē, ir arī tādas vietas, kur ir ļoti labas kontrolas sistēmas dalībvalstīs, kas funkcionē tur, kas mm, dod rezultātus, un lai neredzi, neradītu papildus slogu, mēs dalībvalstam esam pateikuši, lūdzu, turpiniet ar tādu sistēmu, kas jums atbilstīgi darbojas. Nu, piemēram, kaut kāds akreditāts, mak akreditāts maksājuma iestādes eh, dalībvalstu līmenī, zemes gabalu identifikācijas sistēmas un tā tālāk. Tas viss joprojām komisijas priekšlikumā parādās. Tātad mēs vēlamies, lai tas, kas šobrīd labi darbojas un kas nerada papildus administratīvo, papildu administratīvo slogu dalībās līmenī, lai tas nākotnē arī var darboties. Kas attiec uz gala saņēmiem, uz labumu saņēmiem un vienkāršojumiem, kas tos skartu, kā jau teicu, mūsu mērķis un nolūks, un tas, kas te tiešām ir arī paredzēts, ir tas, ka nebūs noteikumi gala saņēmēja līmenī, eh, nu tādā neloģiskā kārtā, tāda, ka šķiet neloģiski dalība valstis eh, saņem šo elastību un varēs attiecīgi noteikt tādus noteikumus, kas ir jēgpilni saviem gala saņēmējiem konkrētajā reģionā, uh, valstī, un nevis tikai pēc tāda vien, pēc vienotas šnitas pilnīgi visiem vienādus noteikumus piemērot. Šis jaunais izpildes uh, mod, sis, modulis, jeb sistēma ir, ir ar šādu mērķi. Daudz no jums saka, nē, tas nespēs darboties. Nu, tad atgādināšu jums par 15. februāru. 15. februāru cits starpā, nu, pavisam jau tuvojas, un ko dalībvalstis dara šobrīd? Tās ne jau vienkārši iesniedz savus pārskats 15. februārī, tās iesniedz ļoti detalizētus pārvaldības deklarācijas par likumību un atbilstību izmaksām līdz pat pēdējiem gala saņēmējiem individuāli. Viņi iesniedz mums informāciju par katru maksājumu, kas ir nodots šim individam. Šobrīd dalībvalstis jau pilda 15. februārī visus šos dokumentus līdz pat pēdējiem individuāliem saņēmējiem. Nākotnē mēs 15. februārī prasīsim tikai agregātus skaitļus no dalībvalsts par rezultātiem un izpildi un tas savukārt, nu, šie skaitļi tiks apstiprināti attiecīgajos certifikācijas struktūrās. Šīs certifikācijas struktūras šobrīd strādā jau pie izdevumiem un to apstiprināšanas un pārbaudīšanas vēl plašākā mērā līdz pat pēdējiem gala saņēmējiem. Tātad, lūk, tas būs citādāks ziņojums, tas joprojām tāpat laikā būs ziņojums par izdevumu atbilstību e, un tieši tādā pašā veidā, kā viņi pie šīs apstiprināšanas strādā šobrīd. Un tāpēc mums jāsaka, ir grūti strādāt ar šiem ziņojumiem līdz šim. Jūs sakat, tas būs plašāks sloks dalībvalstīm nākotnē, salīdzinot ar pašreizējo, nu tad tā gluži nav, jo viņi šobrīd jau sniedz ļoti detalizētu informāciju. Un tāpēc, manuprāt, bija to ārkārtīgi svarīgi pieminēt. Nav tā, ka mēs sakām, lūk, certifikācijas struktūras tagad apstiprinās to, ka ir notikusi izpildu dalībvalstu līmenī. Nē, viņi pārliecināsies vienkāršošie skaidri, ko dalībvalsts iekļauj pārskatos par izpildi, nu, piemēram, hektāru skaits, par ko izmaksāti ir tiešmaksājumi, vai, es nezinu, nu, projektu skaits, kas saņēmuši līdzekļus un izpildīti atjaunīgo energoresursu jomā un, un tam līdzīgi. Šie skaidri ir tie, ko mēs saņemam šobrīd, bet tie netiek apstiprināti šobrīd. Nākotnē tiek tik kontrolēti. To darīs certifikācijas struktūras, bet certifikācijas struktūras vairs nedosies, nezinu, prom uz laukiem un nemērīs katru atsevišķo lauku, lai varētu šos izdevumus apstiprināt uh, tā, kā tas notiek šodien. Nu, lūk, tātad mēs esam centušies pateikt, lūk, ka vēlamies samazināt administratīvo slogu, izveidojot sistēmu, kuras ietvaros pastāv tikai tāda noteikuma, kas ir loģiski un piemērojama konkrētā situācijā, un savukārt pārējo visu mērīt pēc izpildes agregētā stāvoklī. Tāpēc komisija sagatavoja šo priekšlikumu. Nu, protams, tāpat laikā mēs arī interesi iepazināmies arī visiem grozījumiem, kas tika iesniegt par šo horizontālo regulu. Ļoti daudz arī tādu pamatotu bažu tiek pausts. Un um, komisija arī pati ir par to runājusi, esam par to daudz un tikti domājuši, un tāpēc esam gatavi turpināt dialogu ar jums pie visiem šiem uh, problēmu jautājumiem un domāt par to, kā tos galu kompromisā atbilstīgi iestrādāt un kā šīs bažas novērst. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nu, tagad tālāk Flanagan kungs. Pusminūte man tik vajadzīga. Jūs minējāt šos žogus, jeb eģiņus, un minējāt arī to uzturēšanu. Un te nu es atmanos uh, eh, Magines skundzes teikto um, nesen, un tā tāda ļoti laba doma, ka tiek cilvēkiem maksāts par to, uh, ka viņi izveido šāda veida lietas struktūras un, respektīvi, ja šie žogi pastāv jau šobrīd, tad kādā veidā uh, nu, panākt to, ka viņi vienkārši neno, nezinu, nenovāc šo žoks un nestāda no jauna, lai pieteiktos uz līdzekļiem. Jūs runājat par šo uzturēšanu. Ja šāda veida ainavas īpatnības jau pastāv, ko darīt, lai tās tiktu saglabātas un ne, kā panākt motivāciju šai gadījumā, lai tas tiek saglabāts, jo citādi pastāv risks, ka līdzekļu saņemšanas vārdā tie tiks vienkārši izrauti, lai atkal to stādītu no jauna un līdz ar to tādējādi saņemt līdzekļus. Nu, paldies, nu tad viena minūte, jūs varat atbildēt uz šo jautājumu jautājumu. Doma ir tāda, ka Eiropas Savienībā mēs nenoteiksim noteikums par to, cik liels plaisas, ja pārāvam var būt šais žogos, cik platiem tiem jābūt un tā tālāk, bet mēs atstāsim dalībās ziņā šo lēmumu un arī uzskatām, ka, ja būtu nepieciešams maksāt ļaudīm, lai viņi saglabātu šādas īpatnības un bioloģiskas daudzvietības nodrošināšanu un putnu dzīvi, e, ko tas, ar ko tas viss ir saistīts, tad tādā gadījumā dalībās e, to varētu arī darīt Tādā veidā viņi varētu dot savu mērķi šī kopējā izpildes rezultāta nodrošināšanā, un tad dalībās savā plānā šādu veidu maksājumus varētu iekļaut. Tāds ir šis priekšlikums. Pani prezidenta Magines. Magines skundze. Es jau nu gan negrasījos uzstāties, bet nu, ņemot vērā, ka šad, tad sestdienās es šādos žogu pārāvumos um, arī pati atrodos, eh, tad man jāsaka, tas tāds privāts, jā, ļoti personīgs jautājums. Klausījos ļoti visaptvarošajā atbildē no komisijas, un man radās jautājums Šie ziņojumi no dalību valstīm šķiet būs vienkāršāki salīdzinoši ar pašreizējo pārskatu noteikumiem, tad tur tomēr nekas nav teikts par to, ko dalību valsts prasīs no konkrētiem individuāliem lauksaimniekiem. Un es domāju, šai līmenī rodas zinām problēma, un te mums ir bažas, jo birokrātija ieņem daudz un dažādas uh, E, formas, daž, un tā ir dažāda ietekme, un varbūt, ka komisijai un, un dalībvalstīm šai posmā birokrātija mazinās, tomēr neredz nekādu garantiju, ka būs mazāka birokrātija šai sadarbības posmā starp dalībvalsti un e, lauksaimniekam. Varbūt jūs varētu uz šo niansi izteikt kādus komentārus. Lūdzu, komisijas pārstāvē vārds. I think there one would also. Nu, domāju, ka No nu, rīta jāsaka, ka esam dzirdējuši kritiku no dalībvalstīm par šiem detalizētiem noteikumiem un ka tie nav loģiski attiecībā uz visiem gala saņēmiem. Līdz ar to, protams, komisijas nolūks un arī sapratne ir tāda, ka mēs turpināsim cieši sadarboties ar dalībvalstīm, un dalībvalstis ļoti labi zinās par to, kāda veida detalizēti noteikumi būtu šajā gadījumā jāceļ, kas, kas var tikt samazināts, kas nav loģiski šai konkrētajā dalībvalstī vai šā konkrētajā reģionā. Un to mēs visu apspriedīsim tad, kad tiks apspriest strateģiskais plāns, bet es domāju, ka pie tam mēs noteikti vēl atgriezīsimies, kad diskutēsiet par nākamo regulu, kas iekļaut šodienas darba kārtībā, bet par to spriedīsim tajā brīdī, kad tiks apstiprināti attiecīgie šie griesti. Nu, vēl viena garantija ir tāda, ka komisija apstiprinās šos dalībvalstu plānus, un tad, kad mēs apstiprināsim plānus, tad mūsu mērķis, protams, ir apstiprināšanas process arī raudīties, lai šāda vienkāršošana plānā tiktu paredzēta. Arī tas daļa ir no KLP strateģiskās eh, regulas, eh, bet ne daļa no šīs pašreizējās regulas. Nu labi, tad tālāk došu vārdu vēlreiz referentei. Es atvainojos priekšādātāji. Jā,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 par, mm, par visu, kas tika teikts. Paldies arī komisijai. Komisija ļoti eh, labi saprata, cik pretrunīgs ir šīs diskusijas šeit komitejā, cik daudz papildu jautājumu rodas. Un domāju, ka ar to savu ieguldījumu, ko mēs šeit ar savu ziņojumu dodam kopējā tēnā, viņi var būt tikai apmierināti. Un, un, protams, ka pirmām kārtām mums jālem par to, kurp mēs vēlamies doties, un pēc tam eh, jāformulē šis atbilstīgais ieguldījums priekšādātāji. Eh, nu, jūs prasījāt lasījāt, kuros datumos būs ALDE seminārs par eh, rādītājiem. Tas notiks 6. februārī Jana 4Q1 telpā no 3 eh, līdz 5.30. Tūkojums pie, pieejams angļu, franču, vācu valodā un jūs arī saņemsiet uzaicinājumu ēpastos, tā lai varat uz to rēģēt. Liels paldies vēlreiz, un, protams, ka darbs intensīvi turpināsies pie, pie šī horizontālās regulas, un eh, cerams, ka kopīgiem spēkiem izdosies virzīties uz priekšu. Protams, ka tas nebūs vienkārši, bet, nu, mēģināsim. Dziękujemy. Dyskusja bardzo bogata. Liels paldies. Debatas nu tiešām bija ļoti plašas un krāsainas. No nu, mūsu rīcībā arī vairāk informācijas par šo konkrēto tēmu. Un ir ārkārtīgi svarīgi, protams, panākt arī komisijas pie piekrišanu un pārliecināt, un svarīgi, lai tā pārliecinās, ka tiek nodrošināta arī vienkāršošana šī priekšlikuma īstenošanas rezultātā. Paldies! Herences Garcijas kundze tikumēru ir ieradusies, priecējamies viņu šeit redzēt, un tāpēc bez tālākas vilcināšanās došu viņai vārdu. Bet, kā jau teicu, vēl gaidām atzinumus no NV komitejas šis viņu atzinums noteikti būs ļoti svarīgs. Tas saistīts ar 54. reglamenta pantu. Gaidām vēl arī citu komiteju atzinumus, bet katrā ziņā vēl pirms tam dodu vārdu referentē. Lūdzu. Oh, yes. sí, muchas gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā norādīšu, ka šo nedēļu garumā mēs pamatīgi strādājām gan Mana darba grupa, kurai es vēlos pateikties jau šobrīd, lai tas neaizmirstos, un tāpat arī sekretariātam vēlos pateiktos, un manas politiskās grupas eh, personālam, kurš ar mums sadarbojas ļoti cieši. Eh, šo nedēļu laikā mums notika 13 tehniskās sanāksmes, lai jums būtu Eh, priekšstats par to, kādā ritmā notika darbs pie šī dokumenta par strateģiskiem plāniem, bija 13 tehniskās un 3 ēnu referentu sanāksmes. Tiek gatavotas vēl 15 tehniskās sanāksmes un vēl 3 eh, ēnu referentu sanāksmes, jo um, tā kā mums nav zināms Tā kā mums ir zināms eh, balsojuma datums, ir jāstrādā, lai paturētu visas iespējas atvērtas. Pagaidām viss ir atvērts un no politisko grupu puses un no zaļo, gan sociālistu, gan um, goe puses jau no paša sākuma bija veistījums, ka kamēr nebūs gala rezultāta, viss paliek atvērts un katrā gadījumā arī pēc sarunām uh, viņi patur sev tiesības eh, balsot par vai pret šīm sarunām, eh, kuras norit. Nu, Ar to visu es gribu teikt, ka darbs ir būtiski pavirzījies uz priekšu. Mēs no paša sākuma koncentrējāmies sarunās uz tematu, kas skar pirmo KLP pīlāru Eh, pirmkārt eh, vispārīgie mērķi un vadlīnijas un eh, KLP pirmais pilārs. Par mērķiem pēc sarunām tie, tie ir nedaudz grozīti. Sākotnēji bija komisijas piedāvātie mērķi un pēc tam savā dokumentā tie ir nedaudz uh, paplašinājušies, un kopumā varu teikt, kā teksts ir pilnīgāks ar politisko grupu devumu. Svarīgs temats ir sievietes loma KLP. Šajā sakarā ir iesniegt grozījumi. Par rādītājiem runājot, jāatzīmē, ka debates ir atvērtas kopumā Tautas partija liberāļi un ECR atbalstā mūsu piedāvāto līniju, savukārt sociālisti piedāvā to, ko viņi uzskata par nepieciešamu, iekļaut ietekmes rādītājus un, un mērķus. Atsevišķos gadījumos mēs uzskatām, ka tas ir neiespējami, bet eh, sociālistu referenti uzskata, ka tas ir nepieciešams. Par definīcijām runājot. Mūsuprāt, patiesais genuīnais lauksaimnieks ir eh, būtiskākais. Y que, mm, bueno, las propuestas que yo he hecho, bueno, pues al final eh, van a tener que ser. ir iestrādāts par pastāvīgajām ganībām. Mūsu kolēģis Des jau norādīja. E, lauksaimnieki ir nedaudz pārsteigti par šiem pieciem gadiem, kas ir paredzēti, jo pēc tam tie ir e, savādāk vai neapstrādājami. Un šis ir viens no diskutējumiem tematiem Un arī šeit mūsu nostājas ir samērā fiksētas. No citām grupām arī ir atbalsts. Jaunie lauksaimnieki. Šajā tematā mēs esam krietni pavirzījušies. Tālāk eh, jaunie nācēji lauksaimniecībā. Domāju, kā uzlabojot formulējumu, mēs varēsim sasniegt vienošanos un eh, varam paturēt angļu valodas terminu new entrants. Tālāk runājot par vispārīgajiem mērķiem. Piemēram, sociālistu grupa vēlētos ārēju ārēju skatījumu mūsu prāts tas ir saistāms ar nacionālajiem eh, plāniem un KLP kā tādu, un pēc tam mēs varam pāriet pie nosacījumiem, kas ir 11, 12 pants un 3. Prie, pielikums, kas ir uh, pamatspīlāri šiem strateģiskajiem plāniem. Mēs pasvītrojam domu, ko atbalsta kopumā uh, um, agrī komitejā, ka mums ir jāstiprina kopējais bloks kopējā lauksaimniecības politikā. Un par to ir panākta praktiski vienošanās. Just yes E, strādājošo tiesības un sociālā sadaļa arī tiek definēta 11. pantā tādā gadījumā. E, ir e, tautas partija Alde un ECR, kas var piekrist, bet savukārt sociālistu grupa ar zaļo atbalstu un goja atbalstu ir ar saviem ieteikumiem. Par trešo pielikumu runājot. Nē, vispirms 12. pants. Redzu šeit Sofiju Rubeiro un citus kolēģus no ultra perifērajiem reģioniem. Mēs kopumā varējām vienoties un lielu problēmu no šajā sakarā. Un tad, kad mēs runājam par e, ekvivalencēm starp stādījumiem mums e, bija samērā vienprātība un vairākums politisko grupu šo definīciju atbalstu tālāk. En el anexo. Pārējot pie trešā pielikuma. Bija kopumā vairāk vai mazāk vienošanās, atsevišķi jautājumi tika, dis, eh, bija diskutējami un ļoti svarīgs jautājums sabiedriskās domas acīs attiecās uz uh, ganāmpulka marķējumiem. Šeit eh, eh, nebija tik daudz eh, grūtību par marķējumu kā tādu, bet par to, ka zaud, pazaudējot šo, fiziski zaudējot šo marķējumu zīmi, var rasties problēmas un tāpēc ir vairāk jādiskutē par šo jautājumu, jo mūsuprāt šāda veida sodīšana, ja tā es to varu nosaukt, par eh, tematu, kuru, no kura tie nevar izvairīties vai novērst, ir pārliecīga. Mums ir jā. Uh, jābūt skaidram marķējumam, uh, lopkopībā, bet mēs nevaram pieprasīt to, lai lauksaimnieks ir klāt 24 stundas klāt pie saviem lopiem, sekojot tam, lai tas nezaudē fizisko marķējumu zīmi, jo mēs cilvēki zaudējam savus gradzenus un kaklarotus un auskars, un kas gan eh, kāds brīnums, ja šādu fizisku marķējumu zīmi pazaudē kāds no. Uh, pazaudē mūsu lopi. Tālāk runājot par fermām, šeit ir svarīgs punkts un lauksaimniekiem, kur ir runa par de, at, bankrotiem, par depresijām, par pat pašnāvībām, un palīdzības dienestu, šāda palīdzības dienesta izveidošana ir ļoti nozīmīga, un ir ļoti būtiski sekot lauksaimniecības ražotāju fiziskajai um, labklājībai lauku Lauku vidē tālāk ļoti svarīgs un polemisks punkts ir uh, griestu jeb kapinga jautājums. Tas ir priekšlikums, eh, kas vis, visā, kas pārsniedz 150 tūkstošus eiro, būtu ar eh, samazinājumu par vismaz 25% maksājumā un netiktu tas piemērots, ja dalībvalsts lemj novirzīt 5% eh, no savas nacionālās aploksnes eh, šiem maksājumiem. Šajā sakarā bija ļoti liela šķelšanās starp ēnu referentiem, tā skaitā tehniskajās sanāksmēs, un nebija skaidra signāla, pa kuru ceļu mēs varētu turpināt iet. Zaļo goja un sociālistu nostāju ir viena un uh, cita līnija ir Tautas partijas liberā, uh, ALDE un ECR grupām. Un mēs meklēsim deputātu vairākumu, kas uh, risinājumu, ko deputātu vairākums varētu atbalstīts. Ļoti eh, svarīgs ir algu jautājums par deklarētu aktivitāti, to vispieļau, bet netiek e, pieļauta ekvivalence izmaksām nedeklarētam darbam. Ir ģimenes uzņēmumi, e, kuros šāds darbs notiek, un tāpat arī politiskās grupas vēlas, lai mēs šo uh, griestu jeb kapinga jautājumu neatiecinātu uz ģimenes fermām. Mēs esam izņēmuši vairākus priekšlikumus attiecībā uz minimālajām prasībām tiešo maksājumu saņemšanai, jo mēs nevarējām rast vienošanos ne, ne starp vienu politisko grupu, ne tehniskajā līmenī, ne starp ēnu referentiem, tāpēc šis priekšlikums starp 40 un vai cik kompromisiem, kas tiek piedāvāti pirmajā pilārā, tiek izņemts. Diskusijas paliek atvērtas um, 18 panta sakarā ir tiesa, kā apgabalos ar dabiskām grūtībām, apgabalos, ko eh, pamatiedzīvotāji, mums ir jāpievērš ļoti liela uzmanība no dalību valstu puses, tāpat runājot par agronomisku un socioekonomisku palīdzību, bet šeit nav atbalsta priekšlikumam, kas mūsu prāt mums ir ļoti svarīgs tādām valstīm kā Francija un Spānija, kur būtu iespēja valstī e, regulēt šo jautājumu. Mums bija ilgas sarunas ar sociālistu referenti Noihlu, bet tomēr mēs līdz e, vienošanai e, nevarējām nonākt. Tomēr Noihlas kundze. mums norādīja, kā mums ir šeit jārunā par sabiedrības labumu vai reģionu, kuri dod vairāk labumu sabiedrībai nekā citi, vai mēs nosauksim piemērus, mēs neuzskatām, ka ir kaut, kaut kādā veidā izsverams vai izmērams tas uh, publiskais labums, ko dod viens vai otrs reģions. Mums pret reģioniem ir jāizturas eh, vienlīdzīgi. Vai kādi veicinoši pasākumi tiek īstenoti un kādus tos īsteno katrs ražotājs, to mēs varam izsvērt, bet nevis to attiecināt uz reģioniem. Un tālāk runājot par pienākumu skaitu ierobežojumu, tas bija svarīgs eh, temats. un eh, eh, hektāru skaits. Hektāru eh, skaits, kas tiktu ierobežots vai noteikts maksājuma saņemšanai, arī šajā gadījumā tas ir svarīgs rīks un sarkanā līnija, kuri jāņem vērā. Tālāk runājot par tie, maksājuma tiesībām, kāds datums būtu jāparedz pēc reformas spēkā stāšanās, Arī šeit mums eh, bija jākonsultējas ar juridiskiem dienestiem. Vēl viens jautājums, kas bija svarīgs, ir jaunie lauksaimnieki. Mēs vēlamies atbalstu tiem, bet eh, saskaņā ar dažādajiem grozījumiem viedokļi mūsu vidū ir atšķirīgi. Mēs uzskatām, ka jaunie lauksaimnieki ir rūpīgi jāatbalsta, ir jāpatur spēkā šobrīd esošā sistēma, paredzot variācijas, kas to uzlabotu. Tāpat arī ir. Paredzēts atbalsts ilgtspējībai un paliek atvērtas diskusijas par maksājumiem jauniem lauksaimniekiem un ekoshēmām. Kā jau es sacīju, ir paredzētas eh, vēl 15 eh, tehniskās un 3 ēnu referents sanāksmes, un mēs turpināsim rūpīgi strādāt pie šiem atvērtajiem jautājumiem. Un tagad ar prieku uzklausīšu kolēģus. Paldies! Tagad dodu vārdu ēnu referentiem trīs minūtes katram, un vispirms došu vārdu Noiklas kundzei. Jā, paldies. Paldies Irāns Garcija kundzei tā laikam ir, ka mēs atšķirīgi skatāmies uz lietām. Es klausījos jūsu sacītējiem un bija gandrīz vai jāpiespiež sevi nekratīt galvu. Jūs pasniedzat to tā, ka mēs virzamies uz pareizo virzienu, bet es domāju, ka mums godīgi jāpasaka, mēs neesam uz pareizā ceļa. Ja es varu par visiem teikt, visi vēlas sasniegt rezultātu, visi nāk sagatavojušies. Nav jau darba stila problēmas, bet gan saturs ir tas, kas mūs šķeļ. Un tur mēs absolūti neesam uz pareizā ceļa. Sāksim ar saistošo daļu, kuras lietas ir jāregulē Eiropas līmenī un kuras jāregulē nacionāla līmenī. Tie cilvēki, kas no vienas puses runā par kopēju lauksaimniecības politiku, runā par to, ka ir e, jāpatur vecā sistēma, vienlaicīgi viņi un arī jūs, referents kundze, sakat tāpat laikā, nē, nē, nē, tomēr tas viss ir jāatstāja dalību valstīm lemšanai. Un tā tas ir daudzās jomās. Mums ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi par capping, par šo limitu noteikšanu. Tur mums absolūti neesam uz pareizā ceļa. Daži uzskata, ka 100% no bruto algas līdzekļiem jānāk no Eiropas Savienībai. Citi saka, ka tas e, būtu jātiecina ne tikai uz savu uzņēmumu lauksaimniecībā, bet arī vēl uz trešajām pusēm. Bet nē, mēs sociāldemokrāti esam pret. Mēs neesam uz pareizā ceļa. Uh, Un teikt tā, ka mēs tagad bišķiņu pieslīpēsim un iesim tālāk, nu nebūs tā. Mēs nekādus risinājumus neesam atraduši. Mēs tikai sūtām atpakaļ eh, jautājumus uz tehnisko līmeni, bet nekas uz priekšu nevirzās. Par, par mērķiem, jā, saku paldies, jūs nācāt pretī. Mans mērķis eh, arī bija viens no tiem, kur ir jāuzņemas atbildība uh, desmitais mērķis, tā skaitā arī devītais mērķis, jāpiemina attiecībā ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tur es varu teikt jums tiešām paldies, Garsijas kundze. Es zinu, ka tas nav personīgi un ka visi cenšas labi strādāt, bet saturiski mēs esam milzīgi tālu viens no otra. Pastāvīgajās e, ganības. Ko nozīmē ilgspējība? Uh, viena saka, tas eh, nozīmē, ka tas eh, nozīmē, ka eh, um, um, augstsakai ir iespējama, citi saka, nē, tas nav iespējams. Mēs taču neesam spējīgi vienoties ne šobrīd, ne pēc pieciem vai desmit gadiem. Mēs nevaram vienoties arī par jaunajiem lauksaimniekiem, vai tas ir ar vecumu saistīts, vai kā ir ar tiem, kas eh, sāk nodarboties ar lauksaimniecību tagad, vai tas ir jāizdara līdz 40 gadiem, vai pēc 40 gadu vecuma arī ir iespējams. Mēs pat par šādiem tematiem nevaram vienoties, un tāpēc nevajag šeit kolēģiem teikt, uh, ka mēs eh, virzamies eh, pareizi. Mēs tiešām vēlamies nonākt pie rezultātu, bet mēs saturiski esam tik tālu viens no otra, ka neesam pārliecināti, ka varam nonākt pie kompromisa, ko visas puses spēs pieņemt. Ale jeśli jest wola. Jā, nu, ja tomēr ir vēlme un smags darbs tiek ieguldīts, tad ir iespējams nonākt uz vienota ceļa. Uh, Noehils kundze. Labi. Nikolson kungs. Visu jums to labāko vēlamies novēlēt, jo jums ir dzimšanas diena šodien. Apsveicam! Uh, thank you very much indeed, Chairman. Jā, paldies priekšsaratai. Dažkārt eh, šajā dzīves posmā jāsaka, gadās aizmirst šādas lietas. Gadi iet uz priekšu strauji. Vēlos sākt ar pateicību referentei personālam, kas ir iesaistīts darbā. Vairāk kā 5000 grozījumi ir iesniegti, milzīgs darba apjoms, milzīgs uzdevums, kas ir eh, uzticēts referentei, un viņi ļoti labi strādā. KLP tas ir process. Esmu iesaistīts jau daudz gadu šajā procesā. Tas ir process, un uz to tā arī ir jāraugās. Mums ir iespēja uzlabot kaut ko, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, iepriekšējo situāciju. Mūsu pienākums ir turpināt darbu kā referentiem, ēnu referentiem, to mēs arī cenšamies darīt Tiek ieguldīts liels pūles. Paldies visiem, kas to dara. Bet mums ir arī pienākums mūsu lauksaimnieku priekšā, nozars priekšā un patērētāju priekšā. Jo, ja nebūtu lauksaimnieku, patērētājiem nebūtu pārtikas. Un tas bijis arī izaicinājums šai komitejā, un daudz cilvēki citās komitejās e, neņem to vērā. KLP reformas mērķis ir koriģēt pagātnes kļūdas. Budžets vienmēr ir lielākā problēma. Mēs apspriežam KLP reformu, nezinot, kāds būtu gala budžets. Nav vērts atgriezties pie senajiem argumentiem, jo būs vēl kāds laiks jāpagaida, līdz uzzināsim budžeta skaitļus, iespējams, nākamajā sasaukumā tikai. Un kamēr nezinu, kas ir budžetā, nezinu, ko varam tērēt. Lauksainiecībai ir jābūt stabilai, un tas ir svarīgi visiem lauksainiekiem Eiropā. Strateģiskie plāni ir reformas būtība. Un tur mums ir jāpanāk, lai viss būtu pareizi. KLP mērķis ir palīdzēt lauksaimniekiem un Eiropas iedzīvotājiem kopumā. Tas, protams, saistīts ar lieliem izaicinājumiem. Vienlaicīgi mums ir jāspēj arī izveidot tādu politiku, kas parūpējas par Eiropas vides vajadzībām. Es vienmēr esmu apgalvojis, ka Eiropa lauksaimnieki nav daļa no vides problēmām, viņi ir daļa no risinājumiem, viņi dara to ikdienā visā Eiropā. Un es vēlētos kaut vairāk cilvēku to saprastu. Un kamēr tas nenotiek, mēs neatradīsim risinājumus. Nav vērts eh, apvainot otru pusi ar dažādiem apvainojumiem, kas nav pamatojami. Patiesība ir tāda, ka mums ir nepieciešama pārtika, kas atbilst augstiem standartiem, un tas to arī Eiropā vienmēr ir darījusi un sagatavojusi. Komisārs Logans eh, atkārtot ir runājis par eh, vajadzību vienkāršot lietas. Dzirdēju argumentus, ka vienkāršošana bieži ir apspriesta šeit komitejā. Es tiešām ceru, ka ar šo reformu un uzklausot arī komentārus dažās sanāksmēs, ja šī reforma sanāks tāda, kā daži to vēlas, tiks radīta vēl lielāka birokrātija lauksaimniekam uz vietas. Un tas viņiem kļūst eh, vēl grūtāk strādāt. Es jau redzu, ka priekšsēdētājs eh, norāda, ka daudz ir vēl to, kas vēlas izteikties. Mums ir nepieciešams eh, saprast, kāda ir mērķi, censties nonākt pie rezultātiem. Šī reforma nebeigsies ar šo sasaukumu, bet tas, ko mēs paspēsim izdarīt, ir sagatavoties sarunām Referente, cerams, e, turpinās šo darbu arī nākamajā sasaukumā, jo viņai ir pietiekama pieredze, zināšanas. Referentē ir kaut kas nepieciešams, ko viņi sarunās var izmantot kā kaut ko, kur piekāpties, kādu rezervi, lai panāktu labu rezultātu lauksaimniekiem. Mums ir jādara tas, ko vien mēs varam, lai palīdzētu viņai šos mērķus sasniegt. Paldies! Jā, reformas vienmēr ir bijušas savu veidu korekcijas, tāpēc tās arī ir tik evolucionāras. Runājot par budžetu, tas nevar, nedrīkstētu būt zemāks par komisijas ierosināto hautelākums. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sākt ar to, ar ko Nikolson kungs beidza. Cerams, ka šo referenti pārvēlēs un viņi varēs turpināt uh, šo darbu arī nākamajā sasaukumā pēc vēlēšanām. Tas ir ļoti sarežģīti. Es esmu redzējis, kāds darba apmērs tiek ieguldīts, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā un nonāktu pie Eiropas parlamenta nostājas. Laiks mums šobrīd ir lielākais ienaidnieks, un nu, žēl, ka tā. Es redzu, ka kaut arī detaļās mums ir lielas uh, atšķirības viedokļos, Bet par lielajām lietām mūsu viedokļi nav nemaz tik atšķirīgi. Visi vēlas tādu ierobežojumu, kas eh, sniedz pietiekams iegūms arī zaļināšanai, vienotas spēles noteikums. Visi vēlas vienkāršas lietas, vēlas pietiekamu elastību, lai tas būtu pielāgojums reģioniem. Somijā, protams, ir eh, pilnīgi atšķirīga apstākļa nekā Portugālē. Un tas ir tas, ko komisija ir ierosinājusi. Zaļināšana tā kā tāda šobrīd nav pārāk sekmīga. Mums daudz vairāk būtu jākonsultējas uz rezultātiem, nevis tikai uz pasākumu izpildi. Mums ir vienoti pasākumi visām eh, lauksaimniecībām, visā Eiropas Savienībā jādara viens un tas pats. Es domāju, ka mums vairāk jākoncentrējas uz rezultātiem. Domāju, ka lielākā daļa grupu var pieņemt šīs lietas. Es, piemēram, redzu, ka dažas grupas vēlas pastiprināt nosacījumus, bet arī tur es redzu, ka viņi nekoncentrēs tik daudz uz pasākumiem, bet tomēr vēlas zināmu elastību, daudz vairāk koncentrēties uz mērķiem, uz to sasniegšanu, uz rezultātiem. Citi, piemēram, es, daudz vairāk vēlas atbalstīt ekoshēmas Citi ir iesnieguši grozījumu, viņi vēlas visu salikt otrajā pilārā. Atklāt sakot, man vienalga, kā mēs to izdarīsim. Es redzu, ka ir iespēja, īstais brīdis padarīt šo KLP efektīvāku, sasniedzot konkurētspējas un zaļināšanas mērķus. Es tiešām ceru, ka tuvākajās nedēļās, tuvākajās dienās uh, nonāksim pie tādas arhitektūras, kas mums visiem ir pieņemama. Hoislinkungs. Paldies! referents kundze, nu, mums laikam e, e, sanāca varbūt atšķirīgās sanāksmēs. Man nelikās, ka mēs labi virzamies uz priekšu. Tūkstošiem grozījumus mums ir tik daudz atšķirīgas uh, lietas, ka es nezinu, kā mēs tiksim galā referente ir viedoklis. Bet vai tas ir EPP viedoklis, to mēs īsti nezinām. To vien, nevienmēr tā var teikt, ka tā ir visas frakcijas viedoklis, jo mēs balsojam par Dorfmanu ziņojumu. Tas gāja pilnīgi citā virzienā. Tāpēc esmu pārsteigts, ka tiek apgalvots, ka tas ir mūsu viedoklis. Sa sarunās Man likās, ka metodika jau vien ir apšaubām. Viss tiek nogrūst uz tehniskajām sanāksmēm. Nu, var jau tā arī darīt. Bet mums ir 12, 12 tehniskās sanāksmes, vesels dienas garumā katra. Un divas ēnu referents sanāksmes, kas ilgs divas stundas. Tur jau vajadzētu vienoties. Visi politiskie jautājumi atrisinām divās stundās. Nu, tas neiet cauri. Es varu atkārtot tikai to, ko sacīju jau sākumā. Tā ir tā atšķirība no tā, ko Millers kundze sacīja Mēs strādājam pie atsevišķiem pantiem, bet nevis pie tā, vai sistēma, ko komisija ierosināja, ir pareiza. Paskroties uz Dorfmanu e, ziņojumu, es varu teikt, ka tas nav tas, ko parlaments vēlas. Un tad sistemātiski punktu pa punktu iet cauri, un tad teikt, nu, tad esam beidzot vienojušies. Ja mēs to uh, apstiprināsim, tas vienkārši neies kopā viss. Tur tā galvenā problēma. Ekoshēmas, jā, tās varbūt ir jaukas, bet cik tas ir saistoši? Cik daudz naudas tur tiks ieguldīts, cik daudz dalību valstīm jāiegulda, 100% vai tikai neliela daļa? Un kamēr mēs nezinām, kā tas viss tiks finansēts, nevaram jau visi vēl apstiprināt neko. Nevaram runāt par otrā pīlāra uh, saistošo principu, ja nezinām, cik daudz līdzekļu tur tiks ieguldīti. Visi šie jautājumi, manuprāt, nozīmē to, ka mēs pat nevaram detalizēt strādāt. Katrā ziņā ne tā, kā to da, referents kundze dara. Priekšsēdētājs sacīja, ka, ja ir vēlme, tad atradīsim arī veidu, bet tas var būt arī nepareizais ceļš. Šī ir diskusija, kas turpinās, un es atceros iepriekšējo KLP, uh, Eh, diskusiju mēs dienām ilgi diskutējām. Tagad eh, cenšamies pusstundā izraut cauri to visu. Nu, tas nevar darboties. Un šeit jārunā arī par metodiku. Un tas mums arī ir ēna referents sanāksmēs jāpārunā, kā, kā to virzīt uz priekšu. Nekas nevar būt sliktāk, kā nesagatavota nostāja no parlamenta puses. Pēc tam runājam ar padomi un viņi mierīgi uh, relaksēti, saka, ka jums ir pilnīgi haoss, tur mums viss ir sakārtots no savas puses. Parlamenta nostāja ļoti svarīga, un mēs atdosim e, vadības grožus, ja turpināsim līdzinējo darbību tā, kā tā ir bijusi līdz šim. Panie pośle, my jesteśmy na końcu kadencji. Godātais kolēģi, Mēs tojamies mūsu sasaukuma beigām. Daudz ko esam sasnieguši šajā sasaukumā. Un tagad būtu jānonāk pie šīs darbības augļiem, jo mūsu vēlētāji prasīs no mums, ko jūs izdarījāt, ko jūs paveicāt šajā sasaukumā. KLP vienmēr bija jautājums, pie kur strādājam. Mēs visi sākām ar labākajiem nodomiem. Mēs runājam par to, kā uzlabot KLP. Tāpēc šeit ir jāizsakās arī kritiski, jo tas palīdz. Bet mēs nevaram teikt, ka tas viss ir bijis hauss. Flanagan kungs. Um, thank you very much. Liels paldies. Nu, saistībā ar Garcijas kungus teikto, nu jāsaka, nespēja īsti e, izsakot visai šī sarunā. Es gan runāju angļu valodā katru savas dzīves dienu, bet tik un tā man ir grūti izsakot līdz visiem šiem e, jautājumiem. Viena lieta tomēr, kas man ir jāsaka, ir tas, ka šī doma par to, ka mums tagad vajadzētu to visu sastiekt, it kā mēs nezinātu, ka tāds būs šis laika grafiks un ka tas nāk mums priekšā un ka mm, iedzīvotāji mums teiks, mm, ko tad jūs dariet. Nu, kāpēc nu, mēs nedarījām to jau iepriekš? Mums vajadzētu darīt pirms sešiem mēnešiem visu šīs diskusijas īstenot tā tālāk. Mm, mums ir jābūt tāpat laikā ļoti piesardzīgiem, un mums tas viss ir jāsakārto pareizi, jo tas ir vitāli svarīgi. Nu, Man pats svarīgākais un tiem, ko es pārstāvju, svarīgākais mērķis, domāju, līdz šim, ka tas arī tautas partijai bija svarīgs mērķis, ir tas, ka mums jānodrošina simtprocentīgi konverģence līdz 2028. gadam. Un es piekrītu, ka mēs nevaram turpināt izmaksāt cilvēkiem par kaut ko, ko viņi darīja, nezinu, pirms pārdesmit gadiem. Uh, Ja mēs pieturēsimies šai sistēmai, kur tikai 75% konverģence līdz 28. gadam, nu tad tādā gadījumā tas vairs nebūs atbilstīgi faktiem, un to nevajadzētu darīt. Es gribētu, lai cilvēki runā patiesību, um, arī skaidru gaišu pauž savu nostāju. Tas būtu ļoti labi, ja nebūtu tāda izlīferēšanās, jo, kad tiek runāt par šīm papildu sistēma um, ienākumu stabilitātes nodrošināšanā, šī līdzekļu izdāļāšana ar domu, ka tie tiks pārdalītai brīdī, kad, kā, kad tiks noteikti griezti, nu ieklausieties tajā, ko saka lauksaini Tunisijas ekonomisti. Šī pārdalīšana būs pilnīgi bezjēdzīga, tur nebūs nekā ko pārdalīt. Nu, varbūt, ka mēs varam visu šo nosaukumu mainīt, šo saīsinājumu Kristus mainīt vienkārši uz Kristus, varbūt, nezinu, tādu glābiņu gaidīt no tā. Turklāt eh, meklēja visur arī strīdus risināšanu, apelācijas sistēmu, un tādas nav, un jāsaka, tas ir viens no lielākajiem uh, eiroskeptiķu argumentiem, ka nav šādas apelācijas sistēmas. Mans tehniskais uh, asistents bija klāt Viņš no Donegāls, kad mēs eh, tikāmies ar iedzīvotājiem, un viņš bija pārsteigts par attieksmi iedzīvotājiem. Un tā izrietēja no tā, ka daudzi bija iesaistījušies vidas aizsardzības plānos. Un tad, kad viņi ieradās Eiropas Savienībā, uzdot jautājumus, vai tas noticis pareizi un tā tālāk, viņi gandrīz tā kā, nezinu, nu bērns dodas pie mammas, pie tēta, viens sūta pie otru, otrs pie pirmā, un neviens ne, nevar pateikt, vai tas ir riktīgi vai nē. Un izskatās, ka šī sistēma tieši tādā pašā kārtā arī turpināsies ar šiem strateģiskiem plāniem, un lai tas varētu darboties, ir vajadzīga apelācijas sistēma. Apelācijas sistēma individuāliem lauksaimniekiem, tas padarīs tos laimīgus. Es šorīt budžeta kontrols komitejā Mm, bija, un tur tika pieņems, piemēram, šis atzinums, un tagad kont arī komiteja runā par to, ka ir vajadzīga apelācijas sistēma. Mēs nevaram turpināt dzīvot šai burbulī. Ir jāspēj ieklausīties tajā, ko citi saka, jo pirmais iemesls, svarīgais iemesls, kāpēc KLP budžets tiek procentuāli samazināts, ir tāpēc, ka ir tādi cilvēki budžeta kontrolas komitejā, kas uzstāja, ka nevar sistēma turpināties pašreizējā veidā, līdzekļi nenonāk pie pareizajiem saņēmējiem, mēs faktiski viņiem dodam pat visus aizbildinājumus, lai viņš šo procentu procentālo summu samazinātu. Tāpēc mums šī sistēma ir jāsakārto. Es jau runāju par šīm izpildes, uz izpildu balstīto sistēmu. Nē, nu ļoti labi, bet ja lauksaimnieki pēc tam tiks sodīti par to, kas, no, kas no viņiem prasīts, ka viņi izpild tikai to, kas no viņiem prasīts, nav labi. Mums ir jāpadara tāpat laikā arī vienkāršāk jauno lauksemnieku pārņemšanu semniecībā, tad, kad viņiem tas labāk te runāts. Lūk, atkal vēl citā pantā par to, ka jaunie lauksemnieki ir tāds īpašs mērķis. Es no savas pieredzes pēdējās reformas gaitā zinu, ka tāda vārda ieklaušana kā jaunizveidots faktiski iet pretrunā visiem šiem mērķiem. Te ir vēl viens grozījums, kur runāts par pāriešana no tādas situācijas, kur prasības tiek pieprasītas, pēc tam, ka tiek šīs prasmes apgūtas, mācoties darba vietā. Un tas, kā tiek mērīti vides aktivitātes panākumi, nu, te ir, ja ir tāda atbilstīga sistēma, Tāda darbojas arī Spānijā, kur ierodas inspekcija, viņi sniedz jums kaut kādu atzīmi, un attiecīgi jūs tad arī saņemat nu, samaksu atbilstīgi šai atzīmai. Lielas paldies, dāmas un kungi! Divas minūtes katram runātājam. Jo ēnu referenti izmantojuši ļoti daudz laika. Vispirmām, Katām Agilērs kundze. Bueno, muchas gracias, presidente. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei, referentiem. Darbs pie šī teksta nebija viegls, to mēs zinām, un arī mēs redzam, ka tas ir visai sarežģīts un arī turpināsies sarežģīti, ja es pareizi saprotu. Tīpaši tāpēc, ka šeit ir un ne tikai par jaunu reformu, bet arī par uh, lielām izmaiņām, un tāpēc ir jāiegulda daudz darba, un tas ir sarežģīts process. Es gribētu izcelt atsevišķus jautājumus. Diskusiju laikā man nevisai uh, Eh, patika norāda, ka šī politiskā grupa dara to, otra grupa to. Nē, manai politiskai grupa, grupai nav viendabīgi viedokļi, ir dažādi aspekti, ir aspekti, kuros jā un kuros nē, un es varu iedomāties arī, ka tas ir līdzīgi visās pārējās politiskajās grupās un pat tautas partijā, jo, jo es dzirdu atšķirīgas lietas. Tāpēc vēlos teikt, ka papildus visam. Mums ir prioritārās līnijas, ko mēs, eh, kuras mēs aizstāvām referentes priekšā, tāpēc es negribētu šādu konfrontēšanos starp grupām. Bet šis aspekts tiek pārāk izcelts. Un tagad aspekti, kurus es gribētu izcelt. Bet Eh, dāmas un kungi, vai jums tiešām liekas, ka pēc piecām nedēļām mēs varējām to visu likt uz balsojumu? Ja gribat, mēs to varam darīt un sataisīt, kā eh, sataisīt uh, biezo dārzeņu zupu no tā visa un kas no tā iznāks. Bet katrā ziņā, protams, mēs mēģināsim varbūt tikt tā ko galā. Bet tagad atsevišķi jautājumi, kurus es gribētu izcelt Eranas kundze pāri grieztiem jeb kapingu runājot. Manai politiskai grupai tā ir svarīga sarkanā līnija, kā piekabri jābūt obligāti, es zinu, ka jums ne. Mums tas ir svarīgs aspekts. Es redzu, ka tas ir jau pieaudzis līdz 150 tūkstošiem, vai kāds varētu pamatot, kāpēc eh, lai būtu kāda ferma, kura saņem 600 tūkstošu atbalsta maksājumu, tikai atbalsta maksājumu, un kas eh, Eh, rada 23 darba vietas eh, gadā. Es to saku tāpēc, ka šāds gadījums man ir zināms. Vai tas ir eh, pamatojams? Man nē. 600 tūkstoši eiro. Tāpēc es gribētu kādu zgriestu skapingu, lai būtu robežas atbalsta maksājumiem saimniecībai. Tāpēc 23 darbvietas un 600 tūkstoši darba vietu, cik tad uh, E, cik tad izmaksā viena darba vietu. Turklāt, vai tas ir modelis, ko mēs vēlamies e, veicināt? Es to saku tāpēc, ka ir šādi konkrēti gadījumi šobrīd ar esošo KLP manā reģionā un citos. Es gribētu dzirdēt pamatojumu, kāpēc, lai nebūtu uh, gri, augšējais uh, līmenis noteikts. Es uzskatu, ka ir jābūt labākai pārdalīšanai un lielākam taisnīgumam kā LP. Tālāk asociētie maksājumi. Ja, uzskatu, ka tas ir pamatoti, bet uh, sekosim uzmanīgi, kādi, eh, redzēsim, kā tas viss darbojas uh, un kā tas darbojas katrā vietā. Būsim visai piesardzīgi, ja mēs uh, palūkojamies uz teritoriālo aspektu. Viss, kas attiecas uz uh, olīveļu, uz vīnu, ir vienādi regulēts pār cits. Citi jautājumi mazāk. Mēs vēlamies, lai šie saistītie maksājumi būtu pienācīgi regulēti. Vai un ar ko, ar kuru aspektu tie ir saistīti, olīveļa, medus, vīns vai citi. Tāpat arī mēs nedrīkstam piesaistīt šajā gadījumā vēl citu nosacījumu, kas eh, būtu pastiprināts jo mēs eh, nevaram kaut kādā veidā sodīt eh, lopkopības uzņēmumu, tāpēc, ka tas saņem šo asociēto maksājumu. Un tāpēc es saprotu, ka Erants Skundze un ēnu referenti eh, pieliek visus pūliņus, un man labāk neizdotos šis darbs, es apzinos, ka tas ir ļoti grūts. Un es novēlu jums veiksmi, ja varat to visu paveikt piecās nedēļās, tad liksim uz balsojumu. Disciplīnē. Lielas paldies! Nu, godētā kundze, nu jūs pārsniedzāt atvēlēt uzstāšanās laiku, kā lai es strikt izturos pret citiem. Nu, nevar tā mm, plaši runāt savu ideju divās mm, minūtēs izklāstat un tad ātri uzdodiet jautājumu. Lūdzu, ievarot atvēlēt uzstāšanās laiku. Nākamais runātājs. Az eddigi megoldások közül kifejezett. Liels paldies priekšādātāji! Pirmam kārtām Ir tāds risinājums, pie kā mēs šobrīd arī strādājam, un tā ir daļēji deleģēto aktu pilnvaru samazināšana komisijai. piena sektors, cūkopības sektors un tā tālāk ir tie, kas tiek pakļaut šādiem notikum, noteikumiem šobrīd. Un gribēju runāt par trim lietām. Pirmām kārtām domāju, ka padomēju un parlamentam vajadzētu noteikt mērķus izpildus jomā, rezultātu rādītājs, kas attiecas uz dažādu veidu modifikācijām, tas pats attiec arī uz nosacījumiem. Padoms un padomēju un parlamentam ir jālai par to, kāda veida mēru un atkāpes tiek nodrošināts dalību valstīs. Tie ir ļoti svarīgi elementi, un Eiropas komisija nevar to izlemt ar deleģētiem aktiem. Otram kārtām. Pārējais nacionālais atbalsts, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir jāsaglabā, jo jāsaka, ir tādi ļoti īpaši sektori - piensaimniecība, kāzu, aitu audzēšana. Šais jomās jāpiedāvā tāds atbalsts, kas būtiski glāb dzīvību lauksemniekiem, kas tur strādā, un vēlamies, lai tas parādītos arī tekstā. Un trešā lieta Atbalsts, kas tiek piedāvāts jaunajiem lauksaimniekiem. Referente sākotnēji atbalstīja 3%. Es gribētu atbalstīt šo ideju, jo nav mums šobrīd gatava jaunā nākamo ražotāju paudze. Mums ir nepieciešams tādu atbalstīt. Tieši tam vajadzētu būt vienam no primārajiem mērķiem. Ar 2% nebūs pietiekami tiekšmaksājumos. 3% ir tas skaitlis, kas būtu jāparedz. Tam vajadzētu būt minimumam un nevis 2%. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšādātāji, saka Katainēns kundze. Es arī gribētu teikt paldies ēnu referentēju un, pār, referentēju un bēnu referentiem. Jūs tiešām strādājat tādā ļoti saspringtā laika grafikā. Un es mēģināšu uzpasēt arī to, cik ilgi runāju bet gribēju norādīt uz pāris lietām, ko vēlētos, lai ēnu referenti ņem vērā savās diskusijās, strādājot pie kompromisiem. Ekoshēmas un nosa ar tiem saistītie nosacījumi jāskat kopumā. Nevar būt tā, ka tie ir pārāk strikti, līdz ar to radot papildu slogu ražotājiem, jo tādā gadījumā tā būs tāds demita, demotivējošs elements un faktiski nekalpos vajadzīgajiem mērķiem. Ja ekoshēma noteikumi būs pārāk strikti, tad savukārt dalībvalstīm jātie, jāpiedāvā pietiekama elastība mēru īstenošanas procesā, īpaši attiecībā uz lauku attīstību. Dalībvalstīm tādā gadījumā jāspēj pielāgot šie mēri pašiem saviem apstākļiem uz vietas. kas attiecas uz nosacījumiem, arī šajā gadījumā tos vajadzētu veidot vienādi visiem. Kā piemēru vēlos jums sniegt eh, kas saistīti ar kūdras laukiem. Skandināvijā lauksemnieki sastopas ar striktākiem nosacījumiem šai jomā, tāpēc, ka būtiska mūsu kultivējumā zemes daļa faktiski ir kūdra, kūdras teritorija, un līdz ar to šim regulējumam, šiem nosacījumiem vajadzētu būt pietiekami elastīgiem, lai ņemtu vērā šo īpatnību, un šīs prasības nedrīkstētu būt pārāk striktas. Paldies, liels paldies, saka priekšādātājs, paldies, ka ievērojāt arī savu atvēlēto stašanās laiku, nākamais runātājs Kārtīkungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Piekrītu vērtējumam, ka visdrīzāk scenārijs būs tāds, ka tieši nākamā sasaukuma deputāti nāks galā ar gala lēmumu par šiem jautājumiem. Uh, Jau tika minēts šis budžeta jautājums, domāju, ka tas ir jāuzsver atkal no jauna katrā sarunā ar komisiju. Tas, ko komisija ierosina, ir tāds scenārijs, kur KLP tiek samazināts faktiski par 15%, eh, ņemot vērā tāpat laikā, ka budžets kopumā tiek palielināts. Es savukārt eh, tiešām ceru, ka mana valdība neparakstīsies zem šāda scenārija un ceru, ka līdzīgi rīkosies citas valdības noraidot šāda veida absurdu, atklāt sakot, vienkārši aizvainojošu priekšlikumu. Un kamēr šis darījums nebūs atbilstīgs arī par budžeti, grūti paredzēt kādu tādu scenāriju, kur mēs varam tiešām gala, galā pieņemt arī lēmumu atbilstīgai politikai mūsu lauksaimniekiem. Ņemot vērā šo ierobežoto laiku, kas man atvēlēts, un ņemot vērā, ka ir vajadzīgs noteikti prioritātes, gribu paust piekrišanu tiem runātājiem, kas saka, ka svarīgi nodrošināt atbilstīgu līdzsvaru un maksājumu pārdali, jo morāli nav aizstāvama tāda nostāja, eh, ka pastāv tāda sistēma, kas faktiski, kuras ietvaros lielākā daļa lauksaimnieku un viņa ģimene faktiski cīnās par izdzīvošanu. Uh, Savukārt ir kaut kādi pāris tādi, nu, nezinu, tūkstošiem eh, hektāru īpašnieki, kas savukārt nepamatot saņem milzu summas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir tik grūti patērētājiem visā Eiropā izskaidrot to, kāpēc KLP ir tik nozīmīga. Mums ir nepieciešama kopēja lauksaimniecības politika, ja vēlamies, lai vispār lauku sabiedrībai būtu kāds attīstības iespējas nākotnē, un šī sistēma jāveido pārskatāmi, tā lai cilvēki te varētu uzticēties, un visam pāri vajadzīga tāda sistēma, kas strādā šiem cilvēkiem par labu labu, par labu tiem, kas ražo šo pārtiks produktus visaugstākajā kvalitātē. Un, lai to darītu, šīs procesi ir jāveido tā, ka mums patiešām ir reāli maksājumi pārdala un tie nonāk pie tiem cilvēkiem, kas tiešām šo pārtiku ražo. Santos kungs. Brigāts prezidents. Paldies priekšsēdētāji, es vēlos pateikties kolēģiem par ļoti intensīvi ieguldīto darbu šajā dosjē, un es domāju, ka es varēšu kompensēt ar savu stāšanos Klāras Agilērs izmantoto laiku. Eiropas komisija runā par vairāku subsidiaritātes un vairāk elastības dalību valstīm. Uh, un veikt intervences, kas ir visadekvātākas. Tāpēc mums nevajadzētu nomairīt Eiropas norādījumus ar nacionālajiem norādījumiem, kas samazina vai likvidē reģionu kompetences. Mūsu lauksainiecība ir realitāte Eiropas līmenī, bet ik vienai valstī ir savas īpatnības, tas ir jāatzīst KLP. Ir ļoti atšķirīgi apstākļi ultraperiferijos reģionos un arī tur lauksvienicības eh, aktivitātes ir atšķirīgas no kontinentālajām teritorijām, un kā jau ir atzīts pirmā pilāra līmenī, ir nepieciešams tas, lai šo reģionu specifikas, tiktu atzītas, tā skaitā lauka attīstībā. Tas ir ļoti būtiski, lai šie reģioni varētu attīstīties un pārvaldīt autonomus reģionālos plānus, ņemot vērā to savas unikālās uh, īpatnības. Rupē. Liels paldies, nākamais runātājs. Liels paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlos teikt paldies referentei. Tiešām milzīgs uzdevums viņas priekšā. Un es faktiski nu, arī esmu pie šī jautājuma strādājis reģionu komitejas kontekstā. Protams, ka Mums nav jāpabeidz darbs pēc iespējas ātrāk, nē. Šim dokumentam jāvelta pietiekam daudz laika, tas ir ļoti svarīgs mūsu nākotnē, un nevar būt tā, ka te ir tādi neskaidri un nesavietojami aspekti iekļauti. Mēs saprotam, ka padomu negrasās šo dokumentu sākt apspriest vēl līdz rudenim. Līdz ar to mūsu rīcībā ir pietiekami daudz laika, lai censtos salās, salāgot savas nostājas un lai mēs varētu gūt patiešām taustām pozitīvu rezultātu. Vēl svarīgs jautājums ir um, tas, ka KLP taču ir vienota politika visai Eiropas Savienībai. Šobrīd ir vienādas prasības pilnīgi visiem, bet savukārt atbalsts ir atšķirīgs. Un tas nav pareizi. Lauksemniekiem dažādās dalībvalstīs nebūtu nav tik vienkārši savā starpā konkurēt šai vienotajā tirgu. Lai neteiktu, ka pat neiespējami. Tāpēc, manuprāt, esam nonākuši tādā punktā, kur mums vajadzētu šo jautājumu beidzot atrisināt. nu, vajadzētu runāt vismaz par pašreizējām eh, vi, vidējām vērtībām, kas pastāv dalībvalstīs. Mums vajadzētu definēt šīs tonnas dienas un noteikums ļoti skaidri. Kad tad beigu beigās tiks nodrošināta šī pilnā konverģence, tā lai konkurence patiešām varētu norisināties uz vien, godīgiem, taisnīgiem apstākļiem? Un te runāju ne tikai par dalībvalstīm, bet arī par, eh, par ražotājiem, par lauksemniekiem. Te ir kas jādara, jo citādi šīs nevienlīdzības tiks pārņemtas nākotnē, un to mums nevajag. Mūsu rīcībā ir vairāk scenāriju, varianti un priekšlikumi, un es ceru tiešām, ka mums izdosies atrast arī kopsaucēju tādu atspērienu punktu, kas būs beigu beigās pieņemams visām pusēm. Nākamā runātāja Zoānas kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau... Priekšsādātāji, paldies. Vēlos teikt paldies referentei un ēnu referentiem. Zinu, ka viņu darbs ir ļoti grūts. At, viedokļi ir ļoti atšķirīgi par šo jautājumu. Pat vienas politiskās grupas ietvaros pastāv milzīgas domstarpības. Vēlos, lai rīkojamies līdzsvarot un lai ņemam vērā to, cik specifiski ir lauksaimniecība katrā dalību valstī. Nu, iesākumā gribētu runāt par tēmu, kur mans viedoklis nedaudz atšķiras no manas grupas, respektīvi šiem griestiem. Ņemot vērā, kādi specifiski aspekti pastāv lauksaimniecībā dažādās dalībvalstīs, tostarp arī manā valstī Rumānijā, mēs negribam piekrist obligātiem griestiem. Mēs nevēlamies, lai šādi griesti vispār tiktu noteikti. Un gal galā, ja mēs uh, tomēr nonāksim līdz kaut kādam griestu līmenim, tad kādā gadījumā vajadzētu piedāvāt fakultatīvu uh, griestu elementu šāda veida maksājumu uh, piešķiršanai. Piekrītam, ka mazām un vidējām saimniecībām nepieciešams atbalsts, jā, bet vienlaikus, kad runājam par šiem griestiem, ir tīpaši tādā līmenī kā šobrīd, mums jāceras, ka tas ietekmēs arī, nu, vidēji izmēru saimniecības. Lauksaimniecība taču nodrošina patēriņu, un šī ražošana ir balstīta pārsvarā uz vidējiem un lieliem ražotājiem. Protams, ka vēlamies, lai atbalsts nonāk eh, īstajās rokās un lai mazajiem saimniecībām tiktu nodrošināts nodrošināt palīdzību, bet nedrīkstam aizmirst arī par vidēju un lielu izmēru saimniecībām un lauksaimniekiem. Kas attiec uz jaunajiem lauksaimniekiem, un tas būs man noslēdzošais eh, elements, piekrītam, ka 3% tiešo maksājumu būtu jāparedz tieši viņiem. Jo jā, nu dien jaunie lauksemnieki ir jāatbalsta, mums viņi ir vajadzīgi šais lauku teritorijās, jo citādi nonāksim pie šī slavenā ļaužu aizplūšanas jautājuma. Paldies, nākamais runātājs. Lielas paldies priekšādātājai! Esmu iesniegusi 17 grozījumus, bet trīs no tiem ir ārkārtīgi svarīgi Nīderlandai un Nīderlandes lauksaimniekiem. Ļoti daudz nosacījumu attiecībā uz tiešmaksājumiem eh, ir saistīti ar nu, šai, šai kopējā saist, eh, jomā, un te ir daudz runāts par bioloģisko, par zaļo, tā teikt, par tā teikt zilo lauksaimniecību, bet jāsaka, daudzos gadījumos birokrātija visus šos jaunos priekšlikumus nobloķē. Ja šie nosacījumi tiks izņemti, tad mēs varētu piekrist 30% skaitlim. Bet, ja joprojām būs joprojām šis aizlie, aizliegums eh, attiecībā uz ganībām, tad, eh, nu, vajadzīga ir cita sistēma. Vai komisija vispār klausās tajā, ko mēs šai komitejā sakām debašu laikā, jeb jūs vienkārši turgalvīgi ejat pat pa sev taciņu? Mēs visi esam nākuši klajā dažādiem grozījumiem, Mēs šobrīd, jāsaka, daudz ģimenes saimniecību nākotni vienkārši ignorējam, pat uh, liedzam viņiem šo nākotni. Mēs ne, katrā ziņā neveidojam tādu vidi, kurā mēs šādu saimniecību uh, rašanos stimulētu, uz, uzturēšanu stimulētu, nē mēs vēlamies uh, šai 51. panta aizliegumu novērst, atteikties no tā. Mēs kā deputāti ceram, ka varēsim dot skaidru signālu komisijai atbalstot jaunos lauksaimniekus. un mums ir vajadzīgi vismaz 33 papildu procentu otrajā pīlārā jaunajiem lauksaimniekiem. Un te es domāju tieši par Tomu Vandenkindelāri. Paldies, saka priekšsēdētājs, pateicos Man radies tāds iespējas, saka Dārtmana kungs, ka mēs kaut kur šajās debatēs esam nepareizi aizvirzījušies. Šobrīd jau atbilstīgi strādā lauksaimniecības politika, un mūsu uzdevums būtu skatīties uz to, kur drodošanāt uzlabojums, kur, piemēram, kaut kādas pārmaiņas varam savukārt identificēt, kas nav pieņemamas. Un es domāju, ka mums e, tieši šādā kontekstā vajadzētu raudzīties, nevis ļauties ietekmēties no, no tiem, ka šo sistēmu izmanto izmanto ļaunprātīgi un varbūt nu, par daudz saņem no tās. Mums nevajadzētu pazaudēt to svarīgāko mērķi no acīm, un tas, manuprāt, ir tas, ka šeit Eiropā mums ir vajadzīga tāda sistēma, kur saglabātos arī ģimenes saimniecības kas visu dara, lai šī dzīve šī laukos joprojām būtu dzīvīga, un tāpēc ir vajadzīga šāda veida pirmā pīlārā attiecīgie sliekšņi. Pirmajā pīlārā lai, gada gaitā ir bijusi tāda notikuma attīstība, kas vairs nav pieņemama. Redzējām, ka, piemēram, maksājumus saņem tādi cilvēki, kas nebūtu vairs nav nekādi lauksaimnieki, viņi tikai pieteikušies šo naudu, bet faktiski viņiem ar lauksaimniecību nav nekāda saistība, tas uh, nav riktīgi, tāpat ir uh, ar KLP, piemēram, tiek īsta, īstenots kaut kāds vispār finanšu investīcijas un tikai Eiropas, bet gan e, ļoti bieži šīs investīcijas saņem nu, līdzekļus tādi, kas nāk no ārpus Eiropas Savienības, ja mēs tā paraugamies. Tas, kas šeit Eiropas Savienībā norisinās šobrīd, iznāk, ka ar to vairs nekāda, nav nekādas saistības investīcijām šeit Eiropas Savienības iekšienē. Un KLP tādiem mērķiem nevar tikt izmantota. Uh, tiek, tiek finansēti kaut kādi, nezinu, ASV investori vai Krievijas investori un tā tālāk, bet tā, tieši tā tas šobrīd notiek. Un tāpēc es domāju, ka šīs lietas būtu jāapskata un jānovērš. Tad, kad redzam šādas kļūdas, tad pie tā jāstrādā. Un tad arī, nu, jāsaka, lūk, kaut šis un tas ir e, jāmaina, varbūt nevis jauns griestu modelis, bet gan kaut kāds pārskatīšana pirmajā pīlārā. Uh, Un tāpat ir vienkārši jāsakārto visi šie maksājuma nosacījumi, kas ir spēkā šobrīd, un eh, jāpārliecinās, ka aiz, šo, aiz šiem maksājumiem tomēr norisinās arī tāda aktīva lauksaimniecība. Domāju, ka te mēs varam šādā veidā rast labu risinājumu kopējai lauksaimniecības politikai turpmākajiem desmit gadiem. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu turēties jau pie tiem labi pārbaudītiem un sevis pierādījušiem KLP elementiem. Jā, piekrītu Vaica kungs tālāk. Redzam, redzam arī tautas partija ar dažāda viedokļa. Man ir vairāk papildu jautājumu referentei. Ko tieši jūs saprotat ar tādu īstu lauksaimniekam, vai, piemēram, šis uh, kalnu lauksaimnieks uh, arī ir tāds, kaut gan viņš, teiksim, lielā mērā nodarbojas arī ar turismu, uh, Eh, nu, piemēram, alpos, vai tad viņš ir īsts lauksaimnieks, jeb nē. Un vai citas dalībvalstis arī tā domā? Vai, piemēram, Kas, kas ir ar šīm atšķirībām? Nevis starp Portugālu un Somiju, bet ir jau arī starp Ungāriem un Sloveņiem pietuvinātākā veidā krietni liels atšķirības. Kā šajā gadījumā novērst tirgus kropļošanu, kā pārliecināties, ka šie geogrāfiskajā telpā vien, tomēr ir, ir tādi noteikumi, kas nerada tirgus kropļojumu. Un kāpēc jūs joprojām runājat par šiem griestiem? 150 tūkstoši eiro kādreiz tas bija mazāks, tagad 150 tūkstoši ir šis skaitlis. Un tad, nu jā, tad mēs tā modelējam, jā, tur par pāris procentu procentiem vairāk, mazāk, bet tie jau nav nekādi griesti. Uh, Vai tad nav tā, ka jūs maldinat vienkārši klausītājs, kad jūs runājat par griestiem? Tie jau nav nekādi griesti, un ja mēs runājam par, vēl par algām un tā tālāk, tad tādā gadījumā realitātei vispār šeit vairs nav nekādas nozīmes šķiet. 90% saimniecībām nav vajadzīgs 150 tūkstoši, viņi ir krietni, krietni mazākos apmēros, un tieši šīs saimniecības ir jāatbalsta. Un tieši augstāks vērtējums par pirmajiem 20 hektāriem, tas būtu svarīgi, bet par to es neko nedzirdēju. Tas ir no ziņojuma izņemts. Un te Džimam Nikolsonam vēlos teikt, jā, lauksaimniecība, protams, daļai ir daļa no risinājuma. Mana saimniecība tieši tāpat, bet ne jau mēs visi esam daļa no risinājuma. Daļai mēs esam arī daļa no problēmas, un tas mums ir jāatzīst, jo citādi mēs malojam sev paši. Es zinu, protams, ka vienam otram šeit patiktos izveidot, nu, tādu kā Eh, nu, piemiņas punktu mūsu lieliskam pavadītiem darbam, bet eh, Kostingers kundze jūs visu labi zinat, viņa vakardien teica, ka viņa cīnīsies par to, lai lauksaimniecības budžets tiktu saglabāts pašreizējā līmenī, un tāpēc, ja mēs nonāksim pie tādiem sliktiem rezultātiem, tad tā būs tāda visai bēdīga piemiņa. Paldies, nākamais runātājs. Eh, hvala za besedo. Najprej generalno želim, da bi. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt. Ceru, ka parlaments pieņems lēmumu vēl šī sasaukumā. Es saprotu, ka tas būs sarežģīti, kā jau diskusijas to rāda, bet mēs mēģināsim izdarīt visu, ko varam. Otrkārt, manuprāt, 15% e, samazinājums lauka attīstībā ir par daudz, un ceru, ka šī kļūda tiks labota. Es saprotu, ka ir vajadzīgs vairāk subsidiaritātes un elastības, un arī vairāk vienkāršošanas un mazāk kontroļu saimniecībās. Tāpat es arī saprotu ģimenes saimniecību modeli. E, un atbalstu to, es atbalstu um, un piekrītu tam, ka kapings ir skaidri jādefinē, un mums ir arī jāatzīst, ka ģimenes uz, eh, saimniecības ir vidē daudz draudzīgāks. Tas ir jāiestrādā arī noteikumos. Tālāk runājot par jauniem lauksaimniekiem, kuri pārņem uh, saimniecības. Nereti problēma ir to pusē, kuri nodot tālāk šo fermu. Mums vajadzētu šajos Eh, gadījumos mainīt eh, jaunā lauksaimnieka jēdzienu, jo daudz cilvēku pārņem firmu, eh, fermu vai saimniecību pēc 55 gadiem. Tāpat arī ir jādomā par infrastruktūru, digitālo infrastruktūru un prasmīgu attīstību lauku vidēm. dažādas eh, aprits ekonomikas formas, sociālās, sociālo jautājumu, infrastruktūru. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski lauku vidē, lai varētu izdzīvots. Nākošais runātājs Mišels Dantēns. Pirmkārt vēlos pateikties referentēji Esterei Ramsai, vai tīpaši vēlos uzteikt viņas klausīšanas kapacitāti, jo viņai ir izdevies panākt esošo kompromisu situāciju. Lauksaimnieki mums nereti pārmet to, ka mēs nepārtraukti mainām noteikumus. Iepriekš omnibus pret eh, eh, komisijas viedokli mēs nostiprinājām vairākus nosacījumus. Šeit es domāju par aktīvajiem, par pastāvīgajām ganībām un vēl citiem. Un šie pasākumi pirms tie sāka darboties, mēs jau sākam, eh, mēs jau cīnāmies, lai tos grozītu. Es domāju, ka nevajadzētu vispirms pašiem sevi e, izlikt slazdus. Balstīsimies uz to, ko mēs esam jau izstrādājuši un sagatavojuši kopā ar e, padomu un komisiju, un tādā gadījumā mēs varēsim tuvāko gadu laikā tikt ar to e, e galā. Tālāk par tiešmaksājumiem saistītiem maksājumiem, jo valstīs ar visai daudzveidīgu situāciju, mums šie maksājumi būs jāpatur atkarībā no tā uh, ražošanas, kas, um, kas ir jāatbalsta, piemēram, gaļas lopkopība reģionā, kur aug tikai zāle. Tālāk. Uh, Esters Ransas priekšlikumu kapinga summa pacelt līdz 150 tūkstošiem, bet vienlaicīgi izveidot um, ehm, kapacitāti. Ehm, sako, pirmajiem lauksaimnieku hektāriem ir jāskata visai rūpīgi. Iepriekšējā KLP to varēja paredzēt, un tā ir politika, kas uh, Eh, dod savus augļus, un es domāju, ka šis eh, pasākums ir jāskata īpaši rūpīgi, tas palīdzētu atbalstīt mazos lauksaimniekus, un tā kā mēs runājam par maziem lauksaimniekiem, tad vīnkopības ziņā komisija ir sagatavojuši eh, priekšlikumu maksājumu griestiem, kurus nevajadzētu pārsniegt, jo Mēs tādā veidā sagrozīsim stāvokli tirgu. Budakungs, paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt eh, referentu un ēdu referentus par veikumu. Es runāšu par eh, dažiem aspektiem. Pirmkārt, konverģence. Mēs vēlamies, lai lai mūsu KLP darbotos efektīvi visiem lauksaimniekiem, bet šajā saka, eh, gadījumā ir nepieciešami vienlīdzīgi maksājumi lauksaimniekiem austrumos un rietumos, jo ir ļoti grūti veidot vienotas spēles noteikumus eh, situācijā, kad vieniem eh, subsīdijas ir atšķirīgas nekā otriem, tāpēc ir nepieciešama konverģence. Otrkārt, par jaunpienācējiem lauksaimniecībā tā ir lauksaimnieku kategorija, kura zināmā mērā papildina jaunos lauksaimniekus. Jaunie lauksaimnieki vēlētos turpināt darbu, bet ar to nav pietiekami, lai noturētu iedzīvotājus laukos, tāpēc mums ir vajadzīgi šie jaunienācēji. Tālāk par maksājumu griestiem. Kolēģi, iedomājieties stāvokli, un es par to esmu jau runājis ar rumāņu kolēģiem. Lielie lauksaimnieki, kas ir eh, ņēmuši aizņēmuši eh, aizdevumus bankās, kas ir ieķīlājuši savas mājas, viņi ir arī iekļāvuši šīs subsīdijas eh, savos maksājumos bankām. Ja mēs tos samazināsim, viņi paliks, paliks bez, bez savas nodarbošanās, bez saviem pamatlīdzekļiem, un es varu piekrist šeit Dorfman kungam, ka, protams, um, Ir vērojama spekulācija Austrum Eiropā, bet ko mēs darīsim ar tiem, kur rīkojas labticīgi, kuri ir ieķīlājuši e, savas e, īpašumus, mājas, e, viņi bankrotēs, vai mēs varam uzņemties šādu atbildību? Nē, nevaram. Neviens nevar doties uz jūsu valstīm un teikt, ka tas ir labs risinājums. Un tāpat es arī gribētu uzsvērt eh, lopkopju, lopu marķēšanas aspektu. Nākošais runātājs deputāts Kolumbijai. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt īpaši par maziem vidējiem aizņēmumiem. Vai jūs neuzskatāt, ka ir visai bīstami atstāt šo tekstu komisijas budžeta samazinājumiem? Vai jūs nedomājat, ka šajā gadījumā mēs to visu darām uz eh, budžeta katastrofas. Un eh, šķiet, ka komisija šķiet vēlas sagrabāt eh, to, kas darbojas kontrolas un certificēšanas ziņā, bet kontrolēt ko? Un ko īsti certificēt? Vai tas ir komisijas mērķis un nevis tas, pie kā mēs jūs strādājat? Mēs šķiet esam uz pareizā ceļa, bet mums nebūs eh, skaidras domas un priekšstatu, kamēr nebūs skaidrības par uh, jaunās KLP budžetu. To es atkārtoju praktiski katrā sanāksmē. Tālāk runājot par jaunajiem lauksaimniekiem. Francijā viens no diviem uh, sāk strādāt, nepieprasot atbalstu, kura ir pārlieku apgrūtinoši saņemama. Tā, mm, pie, par to visi varētu e, pārdomāt. Nākošais runātājs Sofija Ribeiru. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties kolēģi Esterei par ļoti e, kvalitatīvo sniegumu. Savā runā es gribētu atzīmēt trīs lietas. Pirmkārt, par FEADER, jeb lauka attīstības fondiem stāvoklis ir vēl jo nopietnāks par ultraperifēriem reģioniem, jo ir pilnīgi neiespējami paredzēt dubaltas iemaksas no dalībvalstīm. Ir pilnīgi noteikti jāstrādā pie projektiem, kas ir orientēti uz lauksaimniecības projektiem. Otrkārt, par otrā pilāra struktūru. Pārstāvot ultraperiferos reģionus, es atbalstu tiešās uh, vienošanās starp uh, vietējām valdībām un komisiju. Mums ir saviem paša valdība un nav nekādas vajadzības mums būt atkarīgiem no centrālās valdības un papildu šķēršļiem. Trešais punkts. Uh, Eh, pār tiešo maksājumu režīmu. Erāns ir daudz pie tā strādājusi, bet eh, mēs strādājam pie tā, lai iekļautu autonomos reži, reģionus šajā pašā sistēmā, bet mums ir nepieciešams paturēt savu autonomiju uh, un sarunu iespēju starp ultraperifēriem reģioniem un komisiju. Tāpēc es aicinu gan referenti, gan ēnu referents ņemt šo īpa specifiku vērā. Nākošais runātājs deputāts Lozo, paldies priekšsādātāji, godam referenti. Tā kā nav daudz gadu finanšu schēmas, ir ļoti grūti gūt priekšstatu par summām, kas tiks novirzītas jaunajai KLP. Parlaments ir pret budžeta samazinājumu, un mums ir jāpatur iespēja mainīt priekšlikumu, ja DFS nav apmierinoša. Domāju, ka mēs varēsim piekroties par šo punktu, bet daudz mazāk par ziņojumu kopīgo raksturu. Pirmkārt, vajadzētu izvai, izvairīties no KLP renacionalizācijas, bet tikai Eh, tādā veidā mēs varēsim runāt par ik vienas. Mēs varēsim eh, runāt par visu specifikas eh, vērā ņemšanu. Tāpat mums mēs nedrīkstam pakļauties komisijas uzspiestajiem nepielūdzējiem tirgu lik, likumiem. Tāpat arī lielais noteikumu daudzums maksājuma saņemšanai ir apgrūtinošs eh, līdz likumdevējiem, un šajā darbības veidā nekas nav caurskatāms. Un pilnvaras, kas tiek piešķirtas komisija, ir pārliecīgas ir jādomā par to, kā var nodrošināt pienācīgu ienākumu lauksemniekiem, kāpēc eh, neatbalstīt eh, tirgus intervences instrumentus un kāpēc neatbalstīt tirzniecības politiku lauksemniecības jomā, kāpēc. Kāpēc nekad neapstrīdēt brīvās tirzniecības dogmu, kas ir tikai tīk lauksaimniecībai? Vajadzētu no, atsacīties no uh, šīs sodošās eh, nosacījuma sistēmas, lai mēs varētu atbalstīt lauksaimnieku sniegto vides saglabāšanas darbu. Tāpat arī ir jādomā pār līdzsvara atjaunošanu tirgū. Jārkungs, jāpaldies priekšsēdētājs. Sliktā ziņa vispirms Zinātnieki ir izrēķinājuši, ka dzīvība uz Zemes neturpināsies mūžīgi. Labā ziņa, ka 650 miljonu gadu tā vēl turpināsies, tāpēc ir vērts vēl cīnīties par KLP. Nākamā reforma mums vēl ir nepieciešama. Daži kolēģi izskatās šeit vēlas uh, Uh, gandrīz vai politisku pašnāvību izdarītais bailēm, ka cik slikti viss sanāks. Un es vēlos izteikt atzinību referentēji, viņi neviek, nav tā, ka viņi pārstāv tikai kādas grupas intereses, viņi cenšas meklēt kompromisus par eh, šiem limitiem, skepingu un degresiju. Tas, ko kolēģis Dorfmans aprakstīja, tas man arī nepatīk. Bet tad mums vajadzīgs seminārs, eh, kā no tā izvairīties ja tik tiešām divi ģimenes uzņēmumi apvienojas un e, tiek sodīti tikai tāpēc, ka viņi ir atraduši konkurētspējīgu struktūras variantu, un tas nav pareizi. Vai liels vienmēr ir labs un mazs, vai, vai liels vienmēr ir slikts un mazs vienmēr ir labs, un nu, tas arī jāskatās. Vēlos arī atkārtot to, ko sacīju pie iepriekšējā ziņojuma. Galvenajam tomēr jābūt lauksainiekam, tam ir jābūt centrā. Tur ir jāmeklē uzlabojumi, lai ieguvējs būtu lauksaimnieks kondicionalitāte. Platība izmantojumā ir arī jāmeklē kopīgi risinājumi. Un kolēģiem jāpiekrīt arī par to, ka ar jaunajiem priekšlikumiem kopējās eh, ietvars ir jāsaglabā. Nacionāla stratēģija schēmas jāsaliek kopā, jānonāk pie kopīgiem risinājumiem, jūs jau zinat ka ekoshēmas, eh, manuprāt, ir otrajā pīlārā jāsaglabā. Paldies! Od, od, od duži prehodzimy do małych gospodarstw, pani poseł Sanowa. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Divi, trīs īsi jautājumi no manas puses. Pirmkārt, domāju, ka uh, griestu uh, noteikšana ir ļoti būtiski, tas ir jāpērēdz atbalsta maksājumus, jo tas ir vienīgais veids, kā reāli atbalstīt mazos un vidējos lauksaimniekus. Un mēs uh, savos grozījumos piedāvājam trīs eh, tipus. Pirmo 30 tūkstoši eiro ikvienam. Uh, Eh, saimniecībai labvēlīgās zonās, 40 tūkstoši normālās un 60 lauku apvidos, eh, kalnu apvidos, kā maksimālo griestu līmeni. Es domāju, ka tas ir reāls, tās ir reāls summas, kas varētu atbalstīt mazo lauksaimniecību. Otrkārt, man šķiet ļoti būtiski, tā kā šeit mēs. Uh, saskaramies ar cenu politiku mūsu debašu centrā, man šķiet ļoti būtiski paredzēt atbalstu e, mazo un vidējo saimniecību lauksaimniekiem, e, gal, to galvenajam apsaimniekotājam, īpaši Eh, atbalsta maksājumu, kas dot iespēju izdzīvot šajā apgabalā neatkarīgi no pāriem atbalsta maksājumiem. Domāju, ka tie ir pamata aspekti, kas ir jāņem vērā mūsu debatēs, un mēs vēlamies noturēt cilvēkus lauka teritorijās, kas ražo pārtiku, un lai eh, cilvēki iesaistās lauksainicības aktivitātē. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski definēt, kas ir uh, galvenais lauksaimnieks, kas ir eh, lauksaimnieks uz nepilnu laiku. Un noslēgumā arī es vēlētos nozināt, kāpēc komisāra kungs nepārtraukt apgalvo eh, jautā, kad mēs eh, eh, nu, balsosim KLP, vai tā ir komisija nosaka termiņus, vai parlamentam būs nepietiekam daudz laika, lai labi paveiktu savu darbu. Paldies! Madame Petīra. Petīra skundze. Paldies, eh, priekšsēdētāja. Eh, pirmkārt, apsveic referenti Eransu Garsiju par uh, ieguldīto darbu pie šī dosjē. Es uzskatu, ka viņa ir atradusi pietiekami daudz laika, lai uzklausītu visu dalību valstu un grupu pārstāvjus un e, strādātu pie kompromisa grozījumiem, lai varētu paturēt kopējo lauksaimniecības politiku Eiropas līmenī, vienlaicīgi dodot mums iespēju atrast tik vienam savu nišu. Piekrītu kolēģiem, kuri saka, ja mēs vēlamies paudžu nomā atjaunošanos, ka tā ir jākļūst par KLP prioritāti un jāpiešķir nozīmīga loma jaunajiem lauksaimniekiem. Un šajā sakarā es redzu, ka mēs esam vienprātīgi un referente Rans Garcija atbalsta mūsu uh, ieteikumus arī komisiju mūs atbalstīt. Bet es vēlētos izcelt eh, sieviešu vietu lauku vidē, līdz šim tā bija atstāta. Ehm, kā maz eh, redzama un referente Ranci Garsī šo tematu ir ņēmusi vērā un uh, Viņi ir apliecinājuši savu atbalstu sievietēm eh, lauku vidū un atbalstām. Eh, es, diemžēl, redzu, ka komisija ir gribējusi izcelt eh, šo aspektu, nedomāju, ka tā būtu laba doma. Un es vēlos vēlreiz Eh, pateikties referentei un aicināt visus nonākt pie vislabākā risinājuma. Nākošais runātājs eh, Erīks Andrijo, paldies priekšsēdētāji, esmu zināmā mērā nobežījies pēc šīm debatēm, jo debates Eh, noritā, it kā mēs būtu pēc eh, nākošajā dienā pēc iniciatīvas ziņojuma, bet šodien jau ir 29. janvārs un komitejā balsojumam vajadzētu notikt ap 6. martu. Mums nav pārāk daudz laika palicis, eh, ņemot vērā sarunu saturu līmeni, mēs tomēr vēl nesam nonākoši līdz ceļa galam. Tas nozīmē to, ka reformas projekts, kurš mums tiek piedāvāts, Eh, ir vairāk administratīva vai tehniska reforma un nevis vairāk subsidiartātes vai vienkāršošanas. Bet jākonstatē debašu laikā, ka subsidiartāte ir visai tālu un arī ar vienkāršošanu mums nav visai labi izdevies. Un tāpēc es domāju, ka ko, ko komisijā likt saprast to, ka līdzlikumdošana prasa vairāk laika, katrā ziņā vairāk nekā mums ir piešķirts šobrīd, un mums ir kā parlamentāriešiem jāveic labi darbs. Manuprāt, uh, darbs pie ziņojuma nav pabeigts un ka mums ir visos aspektos uh, jāstrādā daudz dziļāk. Es no savas puses nosauktu, tr nosaukšu trīs. Viens no tiem ir griezti jautājums. Tas ir jāizstrādā krietni rūpīgāk. Un pat, jā, manuprāt, piedāvātie griezti ir visai augsti. Tas tomēr veido kādu saikni ar uh, tiešiem maksājumiem Eh, eh, maksājumu sadalīšanas veidu. Un tāpat būtu jautājums par saistītajiem maksājumiem jo vai nu mēs darba dēļ neesam nonākuši līdz tam, es gribētu eh, šos trīs eh, jautājumus eh, sadalītie maksājumi, saistītie maksājumi un griesti. Maksājumi griesti ir ļoti būtiski, un es ļoti negribētu, lai mēs nonākam galā ar vāju priekšlikumu. Un tāpēc mums ir jāpabeidz darbs pienācīgi pie šī jautājuma. Es eh, atceros šķiet 15 eh, gadu garumā mūsu komitejas darbu, un mums nekad nav bijis pietiekami daudz laika pēdējo 15 gadu la garumā nevienam tematam, tā ka tas ir pilnīgi normāli. Ģērkungs. Thank you very much, Chair, and uh, komisijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji! Es pievienojos visiem, kuri uzslavēja referents darbu un kuri palīdzēja strādāt pie šī ļoti nopietnā uzdevuma, ja ir kāda tehniska vai citu veidu palīdzība no komisijas puses, jo ko mēs varam sniegt, lai jūs varētu ievērot savus termiņus, mēs esam tam gatavi. Un es te, e, mani komentāri būs um, vairāk vispārīgi un pēc tam pieskaršos dažiem specifiskiem punktiem. Pirmkārt, Jaunais eh, stieguma modelis, ko piedāvā komisija, piedāvā ne tikai to, kā mm, esoša atbilstības sistēma, kas ir eh, nostiprināta dažādos regulējumos un horizontālajos regulējumos, ir tikai medaļas viena puse, un tā iet roku rokā ar vairāk subsidiaritātes dalību valstīm, lai veidot KLP strateģiskos plānus. Un šeit dalību valstīm. Uh, ir jābūt savai manevrēšanas telpai un noteikums, ko mēs veidojam kopā Eiropas līmenī, ka tie ir jāierobežo uz pamatelementiem un tiem elementiem, kurus mēs uzskatām par nepieciešamiem, lai nodrošinātu mūsu politikas eh, kontinuitāti. Šajā sakarā mēs eh, aicinām ierobežot noteikumus dažādām intervences veidiem, vai tie būtu tiešie maksājumi vai citi, lai noteiktu tik tiešām minimumu, kur pēc tam dalībvalsts var veidot savas specifiskās prasības. Ja pēc tam mūsu sarunu gaitā mēs atgriežamies pie sistēmas, kur Eiropas Savienības līmenī tiek sagatavotas visas detalizētās prasības, tad pastāv risks, ka mēs sistēmu sagraujam, jo uh, izveidosies stāvoklis, kāds dalībvalsts vēlas teikt, ka mēs vēlamies rīkot, darīt kaut ko paši savu, sev raksturīgu, uh, kas ir noderīgs apkārtējai videi, lauksaimniekiem, bet mēs nevaram to darīt, jo noteikumi to neparedz. Otrais uh, variants ir atgriežoties pie šiem detalizētajiem noteikumiem, būtu tāda un nu, vairāk jau uz to atsaucās, ka komisijai vajadzētu tos kontrolēt, un tad mēs atgriežamies pie vec iepriekšējām kontrolas un audits sistēmām, kuras būs. Uh, kuras mēs vēlētos nomainīt ar eh, vienkāršākām un vieglākām sistēmām. Nosaukšu pāris konkrētus piemērus. Jūs, eh, piemērus, jūs vairāki pieminējāt uh, pastāvīgās uh, pļavas un ganības. Tāpat uh, Ļoti daudzām dalībvalstīm bija problēmas uh, omnibus ietvaros um, ar šo jautājumu. Komisija uh, KLP reformas ietvaros piedāvā samazināt minimumu uh, uz to, ko mēs uzskatām kā patiesu noderīgi ikvienam dalībvalstīm, un mēs uzskatām, ka šie elementi nākotnē ir dalībvalstu ziņā. Šai pieejai mēs pieturamies e, dažādiem noteikumiem. Tālāk e, patiesais lauksaimnieks. Mēs redzam, ka aktīvā lauksaimnieka definīcija, kas pastāv šobrīd, rada problēmas vairākās dalībvalstīs, kur peļņas izmaksas analīze ir negatīva un e, tiek prasīts vairāk kontrolas un administrīvā darba ar maz rezultātiem, un līdz ar to mēs piedāvājam veidot sistēmu kā voluntāru, un tā ir arī mūsu, tas ir mūsu piedāvājums, lai mēs veidotu ļoti mm, vienkāršotu un skaidru patiesā lauksaimnieku sistēmu. Tālāk. Uh, veidojot, eh, pārējot no uz atbilstību balstītas sistēmas, uz snieguma sistēmu, mums ir jāparedz, lai visi darbotos pienācīgi un lai komisija arī varētu šos aspektus ņemt vērā, it īpaši gadījumos, kad uh, tas tiek apstiprināts parlamentā, un lai mēs saņemtu gadskārtē informāciju, taču nevis par atbilstību, bet par sniegumu no dalību valstīm. Tāpēc ir būtiski, lai atskaitīšanās no dalību valstīm notiktu, tas ir būtiski komisija un ir apstiprināšanas procedūrai parlamentā pārējot no vienas sistēmas uz otru, vai sistēmu, kur ir atskaitīšanās tikai vidusposmā un beigās, varētu vis, eh, dot nopietnu triecienu sistēmai un padarīt to praksē darboties nespējīgi. Tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kad mēs runājam par šīm priekšlikumu daļām, kad ir runa par plānu izveidošanu un gadskārtēju atskaitīšanos no dalībvalsts puses. Un tagad mēs nonāksim pie um, termiņiem. Vairāk no jums nosauc 15. februāri. Un ir bažas, ka šos termiņus nevaros, nevarēs ievērot, jo dalību valstī var būt nepieciešams vairāk laika, lai apkopotu visu pieprasīto informāciju. Mūsu nolūks būtu koncentrēties uz kvantificētu informāciju, kura ir pieejama dalību valstu IT sistēmās. Par termiņiem runājot, vairākums 75-80% maksājumu ir paredzēti dažādiem uz uh, apgabaliem balstītām intervencēm, kur aprēķini jāveic uh, līdz uh, eh, 30. jūnijam N gadā. Tad informācija ir pieejama. Un pēc tam maksājuma aģentūras līdz februārim nākošajā gadā var pabeigt darbu informācijas un nosūtīt to komisijai. Kas tad ir šīs sistēmas balsti? Pirmais ir eh, atdeves rādītājs, un otrais ir eh, rezultātu rādītājs. Pirmais ir kvantificēta informācija, kā hektāru skaits, tas ir pieejams dalību valstu uh, eh, IT sistēmās, un šeit nav nekas pārāk sarežģīts. Savukārt rezultātu rādītāji ir. Uh, Eh, izmaiņas eh, un pieaugums no eh, gada N uz N1. Tad, kad ir hektāru skaits starp abiem gadiem, var aprēķināt procentu atšķirības un nosūtīt tas komisijai. Mēs uzskatām, ka sistēma kā tāda ir darboties spējīga un pārvaldīt spējīga dalību valstīs un uz gads kārtējas bāzes. Un tagad pāriešu pie specifiskiem mērķiem. Pirmais attiecas Eh, specifiskiem jautājumiem. Pirmais attiec uz mērķiem. Eh, parlaments ir iecerējis eh, mainīt formulējumu. Tad, kad mēs mainām mērķu formulējumu vai iekļaujam jaunus, tad tas skar attiecīgi rādītājus, kur ir iekļauti pieliekumā priekšlikumam. Līdz ar to abas lietas ir jāskat kopā un nevar mainīt vienu, neparedzot grozījumus otrā. Visai šai sistēmai ir jāsaskan kopā. Otra lieta attiecas uz deleģētajiem un ieviešanas aktiem vairāk jau no jums norādīja, ka to skaits ir jāsamazina. Mēs saskaitījām pašreizējos regulējumus, cik daudz deleģēto un ieviešanas aktu ir, un mēs pārs, eh, pārskaitījām tos jaunajos regulējumos un mazliet plašāk runājot, mēs samazinām uz eh, pusi pilnvarojumu skaitu. Mēs uh, ļoti nopietni izturamies pret eh, šo uzdevumu. Tālāk par vēl par maksājumu griestiem, tad šis jautājums ir cieši saistīts ar DFS sarunām, bet vēlos atgādināt komisijai, ka eh, kā LP un sadalīšanas maksājumi nav viens un tas pats. Mēs paredzam abus aspektus ar eh, mērķiem maksājumos un mērķiem atbalstīt eh, mazos un vidējos lauksaimniekus. Mēs nevaram teikt, ka mēs darām vienu vai otru, ne, abi šie aspekti ir jāskat kopīgi un visbeidzot pār ultraperifēriem reģioniem un autonomiem reģioniem mēs uzskatām, ka vairāk elastības dalībvalstīm veidot savus strateģiskos plānus un dos iespēju arī visatālākajiem reģioniem eh, labāk eh, veidot savus plānus. Tagad vārds referentei. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties ikvienam par sniegtajiem komentāriem un vēlējos pateikties kolēģim Huitemām par atbalstu vēlēšanu kampaņai un arī novēlēt viņam to pašu, lai arī viņš atgrieztos šeit nākošajā sasaukumā. Uh, Šis temats ir ļoti polemisks, mediatisks un būtisks iedzīvotājiem, un tāpēc ir arī normāli, ka ir dažādas nostājas un dažādas diskusijas, jo ir visa ideoloģiskā spektra pārstāve sasaukums beidzās. Es saprotu, kāda ir eh, situācija, bet Eh, jautāt par darba metodi, man tas pārsteidz jautāja. Metode, kad tiek gatavots leģislatīvais ziņojums, ir viena un tā pati - uzklausīt eh, grozījumus, izpētīt, pozicionēt un sagatavot priekšlikumu, kas maksimāli apvieno nostājas eh, kāda temata sakarā. Tā arī mēs strādājam, pēc tam ir debats tehniskajā līmenī un tad tur, kur ir polemiskīs eh, aspekti, mēs tos izrunājam ēnu referents sanāksmē, kur tiek pieņems lēmums, vai nu ar vairākumu, vai ar vienbalsību, protams, kā vienbalsība reti. Pantu pa pantām, protams, kā gan ne, jo. Un bez tam ļoti bieži diskusijas ir tikai viena vārda, viena Eh, īpašības vārda viena artikula dēļ, viena komata dēļ, kur tiek diskutēts ļoti ilgi, un tas tā, tāpēc arī pilnīgi loģiski, ka mēs to skatām pantu pēc pantām, un pilnīgi loģiski, ka mēs vēlamies eh, izprast, vai mēs eh, piekrītam hauss valdīja tehniskās sanāksmes sākumā un nonākot pie nākošā sēnokša sanāksmes, tur, kur mēs esam vienojušies, uh, Eh, tie tiek mēģināts iekļau, eh, atgriezties atpakaļ un iekļaut kaut ko jaunu vai kādu jaunu ideju, lai atkal atgrieztos pie šī tematas eh, un nevirzīties uz priekšu. Haoss rodās tad, kad tā kaut klājā ar maksimālām prasībām. Uh, jo ikvienam liekas, ka viņam ir vislabākā uh, ideja un, abs piemī, un absolūtā patiesība. Tad rodas hauss. Tāpat hauss ir tad, kad ir trīs sēnu referenti vienam vien dokumentam. Tāpat hauss ir. Pie, iet uz tehnisko sanāksmi no vienas grupas ar piecām personām. Tāpat arī uh, haoss ir uh, veidot, sasaukt tehniskos sanāksmi kādā telpā un sazināties pēc tam ar citiem caur Skype. Pēc es noklausījos Agilēras kundzes sacīto, ļoti žēl, ka viņa ir devusies prom, baidos, ka mēs e, mūsu, mums zināmā viņas grupas nostāja nav tā, kas, e, ko atspoguļoja viņa. Es norādu, ka tautas partijā mums ir piektā sanāksme, un ja mēs nevaram vienoties tehniskajā sanāksmē, mēs jautājam skatām grupā. Nereti tas notiek uh, uh, ar tulkojumu, nereti tas notiek uh, gandrīz gribēju teikt Cervantesa, bet ne Šekspīra valodā. Un uh, Norklakas kundze arī ir devusies prom, ļoti žēl, es arī viņai būtu gribējusi teikt. Jā, ka pie šiem dokumentiem mēs strādājam kā vienmēr, bet šķiet, ka ir atsevišķas personas, kam politiskais mērķis ir noraidīt sarunas, neatkarīgi no tā, kāds rezultāts varētu tikt sasniegts ar kompromisa grozījumiem. Un es lūgtu to mums pateikt maksimāli iepriekš, jo zinot, ka viņi nevēlas nonākt pie vienošanās un panākt rezultātu, tad e, pasakiet to uzreiz un mēs koncentrēsimies uz tiem, kuri grib kaut ko panākt, kuri vēlas sarunas un kuri grib uh, E, nodrošināt rezultātu, kas ir visizdevīgākais e, šīs komitejas e, locekļiem. Vaica kungs uzdeva jautājumu par patieso lauksaimnieku. Jūs jau dzirdējat manu priekšlikumu, tas ir skaidrs, kāda ir mana doma par patieso lauksaimnieku, bet jau šīs grupas parlamentārajā pagātnē viens no priekšlikumiem kompromisam par patieso lauksaimnieku bija definīcija, kas eh, nāca no komisijas puses, bet atstāja elastību dalību valstīm. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, Rumānijā ir sava problēma, ka viņi nevar dzīvot tikai no lauksaimniecības, bet vairumam lauksaimnieku lopkopju ir vēl kāda cita nodarbošanās. Tāpēc mēs atstājām dalību valstīm rīcības brīvību, lai varētu koriģēt šo definējumu. Tas, eh, manuprāt, ir viss eh, loģiskākais, eh, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši skrienam sienā padomē un arī komisijā. Es domāju, ka šis eh, jautājums ir jāsaistā ar aktivitāti. Es saprotu, ka komisija traucē šīs, eh, šis definējums, jo pēc tam tiek apgalvots, ka PTO tad būs problēmas, bet tāpat ir būtiski saglabāt Eiropas lauksaimniecības modeli. Dantēnkungs man atgādināja omnibus eh, vienošanās un pilnīgi pareizi, jo tie ir nesen apstiprināti, ir palīdzējuši atrisināt daudz jautājumus. Ja mēs par kaut ko vienojamies, kas var lietas uzlabot ļoti labi, bet ja ne, tad mēs varam atgriezties pie tiem. Uh, un arī to norādīja vairāk, to aicina vairāk deputāti savos grozījumos atgriezties pilnībos. Meklēsim, vai mēs varam panākt vienbalsīgu vienošanos ļoti labi, ja mēs varam panākt vairākumu arī ļoti labi, bet katrā ziņā mums būs diskutējums dokuments. Tālāk par jaunpienācējiem lauksaimniecībā. Jūs zināt, ka šis jautājums man ir būtisks un arī tas ir izcinājums dal, daudzām dalībvalstīm. Jā, ir personas, kuras um, atgriežas sektorā no citas nozares, kur tie nav spējuši apmierinoši veidot savu dzīvi. Un, visbeidzot, Andrija kungs, dokuments ir pieejams jau divas nedēļas eh, pa, eh, parlamentu grupām. Palūdziet to savu mēnu referentam un to saņemsiet. Tehniski šajā tekstā vēl ir daudz, ko darīt, un e, mums bija daudz diskusiju tautas partijā, tāpat es domāju arī citās grupās. Es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos. Paldies visiem, turpināsim darbu. Paldies! Przyłączam się do podziękowań, które zostały do. Paldies! Arī es vēlos pievienoties šiem pateicības vārdiem kas tika veltīti jums. Paldies sekretariātam, personālam. Neskatoties uz mūsu viedokļu atšķirību, mēs uz, virzamies uz priekšu. Kaut arī mums vajadzētu atcerēties eh, to, ko esam jau spējuši sasniegt līdz šim. Paldies vēlreiz! Ejam tālāk! regula par tirgu kopīgu organizāciju. Andro kungs, lūdzu, vārds jums. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Es eh, gribēju tikai dažus vārdus teikt eh, par eh, Eransas Garcijas uzstāšanu. Man tas nelikās visai eleganti. Es apsveicu viņas darbu, bet uh, Eh, eh, šķiet, ka varēja padomāt, ka tautīnieku grupa bija pilnībā homoģēna, savukārt mēs nevaram vienoties. Es atvainojos šeit, bet eh, nebija visai eleganti izteikties par šo jautājumu tādā veidā, bet tagad atgriežoties pie savu ziņojumu. Vēlos pateikties sekretariātam. politiskās grupas darbiniekiem un tiem kolēģiem, kuri strādāja pie šī e, teksta, e, apzinoties to, cik ļoti grūti ir panākt kompromisu. E, šeit ir runa par kvalitātes sistēmām, par e, aromatizētajiem vīniem, par specifiskajiem e, Eh, prasībām attiecībā uz mazajām Egejas jūras salām. Un šajā sakarā mēs saņēmām eh, vairākus simtus grozījumu, no kuriem 94 attiec uz apsvērumiem. Mēs sākām skatīt eh, darbu eh, pie šī jautājuma jau no gada sākuma, un ir notikušas eh, vairāk sēnu referentu sanāksmes, trīs no tām vien šorīt, piecas vēl ir paredzētas, un arī mums ir grozījuma skaits kopā par pieciem simtiem. Ēnu referentu sanāksmē Mēs eh, skatījām, izskatījām 400 grozījumus un mēs esam pagaidām eh, sagatavojuši ap 30 kompromisa grozījumiem. Par eh, kompromisu. Pirmkārt par PTO. Vēl ir daudz darāmā. par PTO pielietojumu sfēru, kas ir pirmais pants par uh, finanšu tirgiem, te vēl ir jāprecizē. Par trešo pantu mēs esam praktiski vienojušies rēnu referentiem par komercializāciju. Tas ir sastais pants. Arī esam praktiski vienojušies par atsaucas slieksni. Septītais pants. tiesa šo pantu anulēja. Mēs respektējam tiesas nostāju. 11. pantā arī ir panākt vienošanās par valsts intervencijām un to periodu. Tas ir 12. pants. Ēnu referenti ir vienojušies par valsts intervenču sākumu beigām. 13. pants arī ir vienošanās. 20. pants autorizācija vienokļu stādījumiem ir vienošanās pēc sarunām ar ēnu referentiem. Tāpat iepriekšējā valsts līmeņa procedūra attiecībā uz izcelsmes norādēm ir vienošanās par deleģētiem aktiem attiecībā uz uzdevumu sarakstu eh, un veicamo darbu sarakstu vīnkopībā. Ir vienošanās par tematiem, kas ir aptvērti un kuri praktiski pabeigti dažādiem reģioniem. Ir valsts intervenču jautājums bet pagaidām ir eh, redakcionāla rakstura problēmas, kas ir jāatrisina, bet nav nopietna problēma pēc būtības. Tāpat arī par 15. pantu nav vajadzētu no jauna formulēt šo pantu. Par augļu dārzeņu patēriņa režīmu skolās. Debats bija plašas, mēs esam gatavi piekrist šo tematu pārcelt strateģiskajās debatēs. Mēs strādājam pie kompromisa, tas ir jau izrunāts tehniskajā grupā. Tālāk vēl aizvien par vīnu runājot un par jauno stādījumu saglabāšanu. Tas ir 63. pants, tas tiks skatīts atkal tehniskajā sanāksmē attiecībā uz saimniecības eh, veidu par trim stādījumu tipiem. Tas ir skatīts tikai tehniskajā grupā un tiks skatīts politiskajā grupā. Pārš ražotāju organizācijām. Šis aspekts nav starp ēnu referentiem izrunāts, bet tikai tehniskajā grupā par pielikumiem, pār lauksaimniecības produktiem, kas ietilpst eh, eh, KTO izpratnē. Ir debats par dezalkoholizētajiem vīniem, politiskas eh, diskusijas sākās šorīt, bet tās ir jāturpina, jo šis temats ir visai nozīmīgs. Tas ir temats, kas ļoti lielā mērā skan vienkopības nozaru, un bez tam divi spāņu grozījumi piedāvā izveidot divas citas kategorijas, kur eh, bezalkoholiskie vīni netika Eh, tos neapsveica pārējie referenti. Katrā ziņā tika piedāvāts sniegt vēl papildu informāciju par to, kā šie vīni tiek eh, saldināti ar sakarozi vai citā veidā apstrādāti, eh, kā arī aic, piedāvāts sniegt sastāvdaļu sarakstu. Mēs diskusijas iesākām šorīt, bet tās vēl nav pabeigtas Politiska temata starp ēnu referentiem attiecas uz vīnogu šķirnēm. Mūsu iesniegtie priekšlikumi attiecas uz vitisla bruska šķirnēm. Šeit būs nepieciešams vairākas eh, ēnu referentu Eh, referents sanāksmes un tas attiecas arī uz 93. pantu par vīnu izcelsmes norādēm. Šie ir jautājumi, kas ir visai delikāti, un eh, šeit eh, par tiem jārunā mm, sīkāk, un viens no tiem attiecas uz Vitis Labruska šķirnes izmantošanu, kā arī par bezalkoholisko vīnu iekļaušanu um, sarakstā ar geogrāfiskajām izcelsmes eh, norādēm. Šķiet, ka šeit ēnu referenti ir vienojušies, un visbeidzot par marķējumu. Tas eh, tiek skatīts arī vides komitejā, un kopā mums ir arī vides komitejas pārstāvis. Uh, Eh, tas skar 119. pantu, viss marķējums, kas attiec uz enerģētisko vērtību. Šeit grūti nekā domstarpība nav starp ēnu referentiem. Man nav zināms balsojums NV komitejā vēl pagaidām šobrīd savukārt par eh, sastāvdaļu sarakstu. Šis temats ir jūtīgāks, tas attiec uz 19. pantu, diskusijas turpināsies lai varētu nosk eh, vienoties par to, vai materializētā vai dematerializētā veidā šis sastāvdaļu saraksts tiek um, norādīts. Par jaunām vīnu kategorijām un diz, bezalkoholisko vīnu kategoriju jautājums nav pabeigts. Tāpat tiks skatīts 152. pants tikai tehniskā grupa. Tālāk par kvalitātes sistēmu pats, ja nopietna problēma nav, šis temats ir skatīts tikai tehniskā grupā. Šeit ir runa par grozījumiem, kas eh, šķiet neradīs lielas politiskas grūtības par geogrāfiskajām un izcelsmes norādēm, par eh, eh, produktu sastāvu, par eh, pārejas prasībām, reģistrēšanas prasībām. Šeit ļoti daudz ir marģināli grozījumu priekšlikumu, kas neietekmē šo ziņojumu. Lūk, priekšsēdētāji, tas ir pašreizējais stāvoklis attiecībā uz šo ziņojumu, Dantēnkungs uz trim minūtēm. Kā jau referents praktiski visu pateica, es izteikšos ļoti īsi. Šis ir teksts ar korekcijām uz maliņas jau esošiem tekstiem, praktiski viss ir iekļauts uh, omnibus. Uh, Vissāpīgākie jautājumi skar vīnus, vitisla bruska un, un dealkoholizētie vīni. Un es domāju, ka šeit būs nozarē jāatrod kompromiss grupa, viena intergrupa varētu būt tā diskusija vieta, kur to um, varētu izrunāt, un visā pārējā man nekas vairs nebūs piebilstams. Tak, tak krótko o winie, przecież to niemożliwe. Tik īsi par vīnu, gandrīz neiespējami. Nākamā runātāja. Jā, es varu izteikties diezgan īsi. Liberāļi tirgus kopējās organizācijas jomā, protams, vēlas konstruktīvi sadarboties un pamatā ņemam omnibus regulu. Mums prieks, ka atgriežas uh, skolas piena programmu pie strateģiskiem plāniem, to mēs vērtējam atzinīgi, jo grupas ietvaros arī mums ir atšķirīgi viedokļi. Un šeit nacionālajās valstīs to var nostiprināt attiecībā um, uz to, kur nu kur kāds redz prioritāti. Mēs atbalstam arī to, ka runa ir par vīniem ar reducētu alkoholu uh, saturu Uzskatām, ka šādiem produktam arī ir tirgus savs. Un tas ir jāstāja patērētāja ziņā, vai viņi būs gatavi iegādāties šādu produktu. Ir cilvēki ar alerģijām, cilvēki ar ļoti atšķirīgām situācijām, kas nedrīkst dzert alkoholu, vīnu, un tomēr var piedalīties eh, sabiedrīskajā dzīvē ar uh, Eh, bezalkoholisku vīnu vai vīnu reducētu alkoholu eh, saturu. Arī citās jomās eh, komisijas ierosinātais aizliegums atsevišķām šķirnēm ir atbalstāms Mēs turpinām konstruktīvi sadarboties pie šiem jautājumiem. Paldies referentam un visiem kolēģiem par šo patīkamo sadarbību, kā līdz šim tas ir bijis. Viegas kungs. Dobrīgāt. Paldies. Kopumā mēs esam pret strateģiskajām vadlīnijām ko paredz šīs KLP reformas un konkrētais komisijas priekšlikums, tāpēc, ka mēs esam pārliecināti, ka šī iecer nomainīt um, publisko uh, aizsardzības mehānismu ar tirgus pašregulāciju nevar, uh, nav piemērojama lauksaimniecībā, un tāpēc noteikti uh, mūsu lauksaimniekiem uh, augstu intensīvu ražošanas modeli, kas ir atkarīgs no ķīmiskām sastāvdaļām, kas ir orientēts uz eksportu, nav risinājums, nav ilgspējīgs, tas tikai radīs pārpalikumu un e, cenu nestabilitāti. Un, piemēram, e, piena piemērs rāda, ka ko tu beigās, kas notika, bija nepieciešams at, izmaksāt miljoniem eiro lai bremzētu cenu krišanos un beigās ražošana kārtjoreiz koncentrējās eh, Eiropas centra un Eiropas centra un ziemeļos. Tādējādi nodrot kaitējumu Portugālei un ultraperifēriem reģioniem Azoru salām. Papildus tam mēs esam pret KLP liberalizācijas raksturu, tas attiec arī pilnīgi dabiski uz vīnkopības eh, nozari. Tas, manuprāt, ir eh, visai negatīvi, vai arī atsevišķu vīnogu sugu pildīgu liberalizāciju. Mūsuprāt, ir būtiskāk aizstāvēt uh, un aizsargāt Eiropas vīnkopību un tradicionālās vienokļu šķirnes, jo tādā veidā mēs varam izcelt un likt vērtē to, kas ir patiesi eiropeisks. Ir risinājumi, kas ir jāsņem vērā, un vītis labruška, kura tiek izmantota it īpaši Azoru salās un Piku salā, mūsuprāt, ir jāpanāk atkāpes, kas dod iespēju turpināt tradīcijas, kuras pamato šos izņēmumus. Bet pēc izklāstītā mēs esam apņēmušies stiprināt visus instrumentus, kuri varētu atbalstīt un palīdzēt lauksaimniekiem pārliecīgās konkurences apstākļos, kurā uh, iestāsties pēc tirgus atvērtības pasaules tirgumu un eh, lai nepieļautu ievērojamu vai, vai brutālu cenu un ienākumu kritumu lauksaimniekiem. Manuprāt, labākais veids, kā atbalstīt vīna sektoru, ir dzert vīnu. Herens Garcijas kundze. Jo, sí. Paldies! Jums ir pilnīgi taisnība, un jo vairāk, jo labāk, un ja tas ir eh, kvalitatīvs, vēl jo labāk. Andrija kungam vēlas sacīt, kā vīna temats Man šķiet būtisks stādījuma autorizācijas aspekts. Es šajā sakarā iesniedzu groziņumu, un es vēlētu zināt, vai ir bijusi kāda virzība referents sanāksmēs. Dezalkoholizētie un daļēji dezalkoholizētie vīni man izvies bažas, jo domāju, ka tā ir tirgus iespēja nozarei, varētu to paturēt atvērtu Papildus tam arī kvalitātes e, vīniem netiktu piemērota šāda procedūra, bet ir savs tirgus, kurš prasa šādu produktu. Ja to nedara vīnkopības nozara, tad ienāks uzņēmumi, kuri nodarbojas ar citu veidu dzērienu ražošanu un aizņem šo nišu. Uh, Un es domāju, ka tas nozīmētu atņemt lauksaimniekiem vienu no nākotnes iespējām. Tāpēc ir šie divi jautājumi, kas man šķiet būtiski. Dezalkoholizētie vīni un stādījumu autorizācijas. Erdoskungs. Jā, paldies. Paldies referentiem. Es īpaši atzinīgi vērtēju to, ka ir paredzēts jauna, paredzēt jauna darbības joma papildus TKO. Un tad tas darbosies līdzīgi, kā tas ir vistas gaļas, cūgaļas un lielaugaļas sektoros. Pie, tālāk pievērsīšos trim svarīgākajiem jautājumiem. Pirmkārt, es nesaprotu, kāpēc um, medicīniskie augi ir izsvē, izņemti no TKO. Daudzās dalībvalstīs, tā skaitā Ungārijā, šie medicīniskie augi eh, ir ļoti būtiski, tāpēc tie būtu jāatstāj darbības jomā Es nepiekrītu atsevišķu vīnu šķirņu aizsta, aizsardzībai. Nav skaidrs, kā tas ietekmēs aizsargātās vīnu šķirnes. Mums ir jāgarantē e, Eiropas e, vīna sektora funkcionēšanu. Varu informēt jūs, ka vakar lauksaimniecības ministra padomu noraidīja e, šo šķirņu izņemšanu no saraksta īsti nav skaidrs, vai dalību valstis var novērst konkrētu vīnu šķirņu grozīšanu, mainīšanu citā reģionā, citā dalību valstī, ja konkrētais vīna reģions atrodas divās dažādās valstīs. Tur es vēlētos precīzāk skaidrojumu dzirdēt. Nākamais runātājs, paldies. Dorfman kungs, es biju atzinuma referents vidas komitejā par šo dosieju. Šo pēcpusdienu mēs balsojām. Mēs savu darbu esam izdarījuši. Lauksaimniecības komitejai šeit tik tiešām ir vairākas lietas, kuras mūsu referents jau minēja, kas iet NV kompetencē. Un tāpēc es ceru, ka lauksaimniecības komiteja pārņēmis NV nostāju. Pavisam īsi par trim jautājumiem, par ko balsojam NV komitejā. Mēs uzskatām, ka uz vīna ir jābūt kalorijām norādītām, uz etiķetes respektīvi. Sākumā nebija sastāvdaļas paredzētas dealkoholizētie vīni, tas, manuprāt, ir atbalstāms temats. Tur būs tirgus. Uzskatu tāpat kā kolēģe Herants Garcia. Norādīja, ka mums tam nav nepieciešama izcelsmes norāde, bet šādi produkti ir, un tiem ir jābūt arī legālam ietvaram. vecās šķirnes, kā Klintona un citas, Tās vairs Eiropā nav vajadzīgas, tās ir jau aizliegtas savu laiku, un tam ir bija pamatoti iemesli. Nav iemesla šīs šķirnes atkal atļaut. Tas ir eh, pamatots ar klimata pārmaiņām. Tas šobrīd ir galvenais pamatojums praktiski jebkam. Šīs šķirnes ir eh, noturīgākas pret augstumu, nevis karstumu citas starpā. Bet par eh, Vitis Vinifa jau krustošana ar citām šķirnēm Tur ir interesanti varianti iespējami, tā skaitā ar labāku noturību pret karstumu. Daudz šīs jaunās šķirnes varētu būt ļoti interesantas, un tāpēc mums vajadzētu būt labvēlīgākiem atļaušanas procedūrās. Tad tie bija svarīgākie punkti no vides atzinuma, vides komitejas atzinuma. Paldies, Jārkungs, tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Divas piezīmes. Pa, ko varbūt apsvērumos varētu ņemt vērā. Intervence eh, ir nepieciešama, tas jau tika formulēts, bet mēs esam arī, domāju, viensprātis, ka intervences mehānismi eh, ir, eh, tiem ir jāspēj darboties ātrāk piemēram, jāspēj paziņot, ka no vakardienas spēkā ir sekojušais, nevis arī ilgu izziņošanas procedūra. Krīzes situācijā intervences cenām tās jau ir jāņem eh, vērā tirgus dalībniekiem un eh, jāiestrādā savās cenās. Intervences cenas ir jāiestrādā. To mēs varētu vismaz ar efektīvāku mehānismu īstenot. Par skolas dārzeņu un eh, piena programmām. Lūdzu, atstājiet dalību valstīm pietiekams iespējas šīs labās programmas pēc iespējas nebirokrātiskāk īstenot. Paldies! Sarano Santos kungs. Obrigāts, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uh, apsveikt referentu Eriko Andriģu par uh, viņa ieguldījumu šajā darbā un kopīgo izklāstu. Es do domāju, ka lai adekvāti darbotos KLP ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs varētu sasniegt vidas un klimata mērķus un taisnīgus un cienīgus dzīves apstākļus mūsu lauksaimniekiem kuri garantē mūsu lauku vidas saglabāšanu, bet jāatzīmē, ka šis regulas priekšlikums paredz ārkārtīgi lielus uh, samazinājums tie, tiešies maksājumos, un mēs jau redzam, ka programmas finanšu resursi ir nepietiekami, tā ir jāpies, jāstiprina. Kā norādīts, ir līgumos eh, eh, mazaizsargātām eh, teritorijām, ir jāparedz īpašs atbalsts, mums ir arī jāparedz eh, lauksaimniecības saglabāšana eh, šajos eh, perifērijos reģionos, kas ir ļoti nozīmīgi iedzīvotā aktivitāte. Nākošais runātais deputāts Flanagan. Um, um, Man jāsaka, tā ir laba ideja popularizēt un veicināt sektoru ar zem, vīniem ar zemu alkohola saturu Man, piemēram, patīk Bavārijas eh, baltalus. Un es zinu, ka ja to nepatērē pareizos apmēros, tas var radīt eh, vēzi izraisīt un daudz citas problēmas. Mums nevajadzētu spiest eh, šīs lietas lietot. Tika pieminēti medicīniskie augi, ārstnieciskie augi. Un lauksaimniekiem tur būtu jāļauj darboties, nevis gangsteriem un karteļiem, kas pārdod bērniem tiem nepiemērots produkts. Es runāju par marihuānu, ko vajadzētu legalizēt. Tur ir milzīgs tirgus šim produktam. Tas jau pastāv, un to aizpilda nevēlami cilvēki. Tirgus medicīniskai marihuānai pēc aplēsēm veido vairāk kā 35 miljārdus eiro, kur runa ir par milzīgu uh, tirgu arī kaņepu produktiem. Tas būtu labāk, ja šī nauda nonākta lauksaimnieku kabatās mūsu sabiedrībās, nevis noziedznieku degunos iešņaugts un uh, no, iztērēts pērkot Ferrari un jahtas. Varbūt vajadzētu doties šo ceļu, jo tur ir īsta zelts, uh, zelta raktuves, varētu teikt, lauksaimniekiem. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsarētāji. Paldies, Erika, par lielisko darbu. Paldies par to, ka tika aprakstīts process, kas varētu novest pie uh, tirgus kopējās organizācijas pārskatīšanas. Vēlos pievērsties tikai dažiem punktiem, kas, manuprāt, ir tie svarīgākie. Piemēram, Vēlos koncentrēties uz tirgus pieeju. Un komisijas ierosināto rezervu pārskatīšanu. Publiskā intervence joprojām ir jāizmanto kā drošības tīkls, tad, kad nav pieejami citi risinājumi un cenas ir pārāk zemas, trūks līdzsvara. Manuprāt, uh, ir nepieciešama lielāka atbildība no dalību valstu puses. Eh, Tīpaši ražota organizācijām ir jāiesaistās. To mums vajadzētu atbalstīt. Tāpat arī jārisina ir apdrošināšanas jautājums. Šādi sastarpējās apdrošināšanas risinājumi nevar aizstāt valsts risinājumus. Jāizmanto eh, IKT tehnoloģijas, eh, blokķēdi, piemēram, var uzlabot uh, tirgus funkcionēšanu samazinātu administratīvo slogu. Manuprāt, ir jāpaplašina kontroles attiecībā uz piegādēm, sieram, vīnam, visiem tiem produktiem, kuri nāk no geogrāfiski aizsargātām teritorijām. Ir jāsaglabā arī aizsardzība vīna ogulājiem, pēc 2020. gada. Esmu sajūsmā par komisijas vēlmi pārskatīt izcelsmes norāžu sistēmu par dealkoholizētiem vīniem. Tiem ir jāsaņem tāds pats regulējums, tāds pats režīms kā vīnam, ja vien tas tiek viss kontrolēts. Un visbeidzot par caurskatāmību patērētājiem. Informācija par kalorijām ir jāiekļauj norādēs tīpaši attiecībā uz sastāvdaļu norādu. To var īstenot arī caur tīmekļa vietnēm. Budas kungs. Paldies, priekšsarētāji. Apsveikumi referentam, lielisks darbs. Man ir daži komentāri. Par publiskā, publisko intervenciju. Komisijas priekšlikumā ir paredzēts eh, tikai to darīt teļgaļas sektorā. Manuprāt, to ir prātīgi darīt eh, pie, citās, citos sektoros. Cūgaļas, eh, piemēram, vistas gaļas sektoros. Jāregulē ir arī vīns, dealkoholizētā vīna tirgus, patērētāji būs gatavi, tirgus tam ir. Vēlos arī norādīt, ka uz etiķets ir jābūt pietiekamai informācijai, lai patērētājs spētu izdarīt eh, izvēli, pirkt produktu vai nē. Un nedrīkst pieļaut uz etiķetēm dubultos standartus, kas šobrīd ir spēkā Eiropas Savienībā. Tālāk viena minūte nākamajam runātājiem. Gracias. Uh, Paldies! Man bija jautājums Andriju kungam par eh, pieteikumiem vienogu stādījumiem autorizācijām birs, eh, kas nepārsniedz vienu hektāru. Es gribēju zināt, vai ir bijušas debats par šo jautājumu, lai atbalstītu mazo vienkopību. Madame Ribeiro, one minute. Ribeiro kundze, paldies priekšsēdētāji par uh, Izabela vīnogu šķirnes un Vitisla Bruška uh, Eh, sugas vīnogu stādīšanu. Šo vīnogu šķirni ļoti augsti vērtē azorieši, un tā ir daļa no mūsu tradicionālām kastām, tā tiek izmantot, tā ir piemērota mūsu klimatiskiem apstākļiem, un pieļauj pesticīdu nepielošanu. Tāpēc gribētu lūgt, lai Azoru salās nevajadzētu samazināt šo vīnogšķinu audzēšanu un ir ļoti būtiski saprast, ka šo prasību nedrīkst uzskatīt par konverģences pirmā pilāra ietvaros, un mēs lūdzam pievērst uzmanību, lai šī iespēja tiktu saglabāta. Kolumbijē kungs. Oui, le... Referentkungs, paldies sekretariātam eh, un eh, asistantiem par eh, atbalstu šīs nedēļas laikā. Es gribētu atgriezties pie vīniem bez alkohola un dealkoholizētajiem vīniem. Šis temats ir ļoti būtisks, bet mēs nedrīkstam aizmirst mūsu ražotājus un tūkstošgadīgās tradīcijas. Ir jāsaglabā mūsu. Uh, ģeogrāfiskās eh, un izcelsmes norādes, apzinoties, ka nedrīkst radīt bezalkoholiskos, eh, dealkoholizētus vienus, eh, bet dealkoholizētu vīnu gadījumā vajadzētu tiem paredzēt citu nosaukumu, nevis, vī, nevis to dēvēt par vīnu. Esmu pret eh, sastāvdaļu norādīšanas etiķetes, bet atbalstu iespēju informēt patērētāju par kalorijām. E, ne tieši uz etiķetēm, bet uz alternatīvām platformām. Paldies! Yes, thank you again, Chair, and um... Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem par darbu, kas ieguldīts pie šī dosie. Tas ļauj mums e, strauji virzīties uz priekšu ar šo regulu. Tagad pēc būtības. Tas jūs nepārsteigs, ja sāksim ar tirgus atbalsta pasākumiem. Nav nekāds brīnums, ka vēlamies saglabāt šīs uh, Um, politikas orientāciju un saglabāt intervences tā, kā tā paredzēta, kā drošības tīkls šobrīd. No mūsu puses mēs tur neredzam manevrēšanas iespējas. Ja mēs to atvērsim, tas būs kā Pandoras lāde. Neaizmirsīsim to, ka nauda, lai kādas summas tika arī nolēmtas, šie līdzekļi būs ierobežoti. Līdz ar to mums ir arī skaidri jāapzinās, Katrs cents, katrs eiro, kas tiks tērēts tirgus intervences pasākumiem, nebūs pieejams tiešmaksājumiem vai atbalstam lauku teritorijām. Saskaņā, eh, kas attiecas uz eh, ražot organizāciju atbalstu, esam pabeiguši auglīgas sarežģītas debats par omnibus regulu. Tas ir spēkā jau vienu gadu. Es domāju, ka mums ir jānogaida kāda rezultāta pirms sākam apsvērt, pat eh, reformēt to vēl vairāk. Paliksim pie tiem rezultātiem, kas mums ir no, no omnibus, kas, kad tas būs pārbaudīts vairāk gadu garumā. Un tad redzēsim, kā tas darbojas praksē. Kas attiecas uz jūsu priekšlikumu potenciāli pārcelt skolu schēmas uz iespējams eh, strateģisko plānu regulu. Interesanta diskusija, interesants priekšlikums. Mūsu pašu vē, iekšējais vērtējums ir tāds, ka tā kā komisija ir iesaistīta šo schēmu uzraudzībā, tad to būs grūti realizēt šādā veidā. Tāpēc e, nepacietīgi gaidām jūsu konkrētos ierosinājumus, kā tas darbosies praksē, un tad iepazīsimies ar to tālāk par tirgus pārvaldības pasākumiem kā tādiem. Protams, ka to īsteno komisija, līdz ar to pēc definīcijas tos nevar pārcelt no TKO regulas uz strateģisko plānu regulu. Kas attiec uz vīnu, jaunais autorizācijas režīms eh, tika izlēmts 2013. gadā un stājas spēkā 14. gadā. Šobrīd tas spēkā ir 4 gadus, vēl 12 gadi ir nepieciešami, līdz tā beigsies tā termiņš saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Mums vajadzētu vēl pagaidīt, paskatīties, kā tas darbojas, un tad pieņemt lēmumu tuvāk jau šim termiņam, nevis pieņemt lēmumu jau šobrīd. Par kaut ko, kas stāsies spēkā vēl pēc 12 gadiem. Pārējo es pieņemu zināšanai, kā vienmēr ar vienu ļoti dzīvīgas debates. Mūsu mērķis iekļaujot šos šo tekstu regulējumā, padarīt sektoru dzīvīgāku, dzīvot spējīgāku, vienlaicīgi ļaut audzēt šķirnes, kas būs noturīgas pret pašreizējiem vides ierobežojumiem, bet nu, pie tā mēs pievērsīsimies vēlāk. Par geogrāfiskām norādēm mēs ļoti atzinīgi vērtējam to, ko jūs ierosinat. Jebkas, kas ļauj mums vienkāršot ikdienas darbu, uzraugot geogrāfiskās norādes, ir atbalstāms Mēs rūpīgi klausāmies, sekojam jūsu priekšlikumiem. Un noslēgumā sacīšu, ka nevaru izteikties par Flanagan kunga pēdējiem ieteikumiem. Eh, tur man nostājas nebūs. Paldies! Palposot pravzdavca. Un tagad vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji ļoti žēl, varbūt jūs būtu krietni vien eh, panācis lielāku eh, relaksāciju komisijas un arī mūsu komitejas darbā eh, ar savu ieteikumu. Katrā ziņā paldies visiem. Paldies par ieteikumiem. Ļoti daudz jau tika pateikts. Mēs neatsāksim uh, ēnu referents sanāksmi. Vēlos pateikties arī Erans eh, Garcijas kundzei, ka jūs tiekaties eh, tautīniekos eh, katru nedēļu, jums vajadzētu zināt, kas notiek ēnu referents sanāksmēs. Bet mēs esam. Uh, pied, piedāvājuši tekstu, kas darbotos līdz 50. gadam ar pārskatīšanu vidusposmā un katru gadu, un 23. gadā es sacīju 2050. gadā pirmo izvērtējumu 23. un pēc tam izvērtējumu ik pa desmit gadiem tas būtu kompromiss eh, par kuru mēs vienojāmies ēnu referentu sanāksmē. Eh, tālāk par Izabelu un uh, citām vienokļu šķirnēm. Šeit nav pārāk labi viss izlemts par Klintonu. Jūs sakāt, jūs uh, netiek atļauta vienas uh, sūgā un, un vajadzētu atļaut citu. Izabela un Klintoni ietļauj, Vitis Labruska tiek atļaut. Par to mēs vēl runāsim, bet. Lai, uh, lēmums nav pieņemts. Erdos kungs par eh, ārsniecības augiem. Nevajag to skatīt tādā veidā, jo tas ir skatīts eh, pielikumā ar eh, sadaļā citi produkti. Un mēs neskatīsim ārsniecības augus kā, specifi kā specifisku produktu arī šī izvēle nav galīga, bet tās uh, ir iestrādes, un pagaidām ir paredzēts to iekļaut kategorijā citi produkti. Tālāk par transferu programmā augļa dārzeņi un piena strateģiskajos plānos. Eh, tas uh, izklausījās vairāk kā politisks lēmums, un sākotnēji bija uh, uh, uh, apsveikta labā komisijas gribā nacionalizēt šo jautājumu un ir apsveicama pienaugļu dārzeņu programma skolā. Budakungs uzdeva jautājumu par cūgaļu, mēs pievienojam arī cukuru šeit, bet arī debatas šeit nav notikušas. Ribeiro kundze par vīnogu šķirni Izabelā. Jautājums tiek skatīts, es saprotu jūsu nostāju un arī Eh, paldies par skaidrojumu ēnu referents sanāksmē, lai gan mēs neesam vēl nonākuši līdz uh, lēmumam. Katrā ziņā ar uh, uzsākto ritmu un mūsu kolektīvo gribu Es domāju, ka mums, izdosim, eh, izdos, mums izdosies nonākt pie laba kompromisa. Priekšsēdētāji pulkstens ir 18.29 un man bija laiks līdz 30 eh, minūtēm, lai runātu par savu priekšlikumu. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Paldies! dāmas un kungi, ja ir atšķirīgi viedokļi un uzskati mūsu vidū, tas ir normāli, tas ir radoši, un es domāju, ka šajā diskusijā, ko sacīja arī Andrjūkungs, mēs esam spēruši vairākus soļus uz priekšu, redzam gaismu tunelī galā, tāpēc paldies visiem par darbu. Es domāju, ka esam labi pastrādājuši, un mēs tagad tiekamies nākošajā reizē 7. un pēc tam 18. un 19. februārī, 27. februārī, tātad. E, februāris ir ļoti darbīgs mēnesis mums. Paldies! Un mēs tagad varam sēdi beigt. Koordinators sanāk zālē 4Q2, kas atrodas divus stāvus zemāk. Koordinators sanāksim 4Q2. Priekšsēdētājs saka paldies tūkiem. Tā bija ļoti auglīga sanāksme, kas būs ar savu pozitīvu dēmu. Paldies!